So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas. In ungewohnter Atmosphäre stimmen wir heute ab in einer Manege. Šodien tātad lūk, kā tādā manēžā metīsimies balsot. Parasti šeit notiek trilogu sanāksmes par lasījumiem un tā. Bet, nu, Arī mēs kā esam lielākā komiteja šai parlamentā. Bet tiešām atklāt sakot, nezinu, kā šitik, šitik mazā tāpā mēs varam darboties. Mums trīs ministri šodien ieradušies ciemos. Man būs jāsazinās ar administrāciju un jāskatās, kā viņi var izskaidrot šīs mazās tāpas piešķiršanu mūsu lielajai komitejai. Bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir jāturpina darbs, un mēs nonākam lūk pie uh, COP16 um, uh, pie citas līgums ledzēpušu konferences uh, pasākumu un 9. Pan, pirmais pants pirmām kārtām, kas par? Pret? Atturs pieņemts. Tālāk. 22. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Nu tad otrā daļa, arī 22. grozījumam, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nu, šķiet, ka Vajadzēs tomēr balsot elektroniski un pārliecināties. Nav īsti skaidrs. Tātad otrā daļa 22. grozījumam. Lūdzu. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 par 16 pret. Pieņēmts. Tātad otrā 22. grozījuma daļa pieņemta. Nonākam pie 24. par pret, atturs noraidīts. 25. par, pret, atturs nav īsti skaidrs, balsosim elektroniski par 25. lūdzu. Elektroniski. Apstimmung ist eröffnet. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 par 18 pret pieņemts. 28. par? Pret? Atturs pieņems. 27. par? Pret? Atturs pieņems. 28. par? Pret? Atturs pieņems. Mutiskais grozījums numur 2 par? Pret? Atturs pieņems. 29. atkrīt. Nonākam pie 30. par? pret, atturs pieņems, 31. par, pret, atturs pieņems, mutiskais grozījums numur 3 par, pret, atturs pieņemts, 32. par, pret, atturs pieņemts, 33. par, pret, atturs pieņemts, 34. par, pret atturs pieņemts. Šķiet, ka tikai sociālde, sociāldemokrāti balso pārējie, viss ļoti neskaidri izturs. Mutiskais grozījums numur 37 par. Pret. Atturs Šķiet norādīt, norādīts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot 27 par 22 pret pieņemts. 37 par. Pret. Atturs pieņemts. 38 par. Pret. Atturs Pieņemts. 35. par. Pret. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt 23. nonākam pie 40. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 39. par, pret, atturs, pieņemts. 45. par, pret, atturs, pieņemts. 41. par, pret, atturs, pieņemts. 42. Eh, par, pret, atturs, pieņemts. 43. par, pret, atturs, pieņemts. 44. par, pret, atturs, pieņemts. 48. par. 48. nē. Nav jābalso par to. 47. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 49. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 48. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 50. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 51. par, pret, atturs pieņemts, 52. par, pret, atturs pieņemts, 53. par to nav jābalso, 54. par, pret, atturs pieņemts, 55. par, pret, atturs pieņemts, 58. par, pret, atturs pieņemts, 57. par, pret, atturs pieņemts, 58. par, pret atturs pieņemts, 59. par, pret atturs pieņemts, 1. par, pret atturs pieņemts, 2. par, pret at, atturs pieņemts, 3. par, pret atturs pieņemts, 11. par, pret atturs pieņemts, 4. par, pret, atturs, pieņemts. Piektais par, pret, atturs, pieņemts. Sastais par, pret, atturs, pieņemts. Septītais par, pret, atturs, pieņemts. Astotais par, pret, atturs, pieņemts. Divdesmitais par, pret, atturs, pieņemts. Devītais par, pret atturs pieņemts. 12. par pret atturs pieņemts. 10. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Desmitais grozījums balsojam elektroniski. Ham alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Lieliski, beidzam balsot. 30 par 22 pret pieņemts. 13. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa Nē, nē, tomēr 14. par pret atturs. Otrā daļa atkrita. Otrā daļa atkrita. 13. grozījumā, un tāpēc nonākam pie 14. 14. par pret atturs pieņemts, 15. par, pret, atturs pieņemts, 18. atkrīt, 16. Nē, pārbaudīsim 15. labi elektroniski. 15. 50. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot 33 par, 23 pret pieņems, 18. atkrīt. Tālāk 16 pret, atturs pieņemts, 17. par, pret, atturs pieņemts, 19. par, pret, atturs pieņemts, 21. par, pret, atturs pieņemts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums eh, elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 56 par, neviens pret, neviens neatarējās. Esam pieņēmuši pilnīgi vienprātīgi.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 Nonākam tālāk pie Rivāsīkundzes ziņojuma. Mm. Wir starten jetzt mit dem Bericht. Tātad sāksim, sāksim balsot. Vispirms ar juridisko pamatu, tas ir otrais grozījums, referents iesniegs grozījums, kas ir pār tie celiet lūdroks. pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 22. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 14. par, pret, atturs, 14. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 14 elektronisch. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 33 zu 27. 33 par 27 pret pieņems. Tālāk 54. grozījums ar mutisko grozījumu. Par? Pret? Aturs? Pieņemts. Tālāk 15. par pret atturs pieņemts. Tālāk konsolidētais 5. grozījums par pret atturs pieņemts. 27. 57. par pret atturs pieņemts. 58. par pret, atturs, pieņemts. 59. par, pret, atturs, pieņemts. 60. par, pret, atturs, pieņemts. 61. par, pret, atturs, pieņemts. Konsolidētais sastais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 64. par, pret, atturs, pieņemts. Itra 13 atkrīt, 18 un itra 14 identiski kopā par pret atturs pieņemts, 65. par pret atturs pieņemts, 68. par pret atturs pieņemts, 67. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski, 67. lūdzu, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Jā, beidzam balsot. Tātad 26 par 36 pret noraidīts. Konsolidētais septītais grozījums par pret atturs pieņemts. Tālāk konsolidētais astotais grozījums par pret atturs pieņemts. 21. par pret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 Vēlaties pārbaudīt? Labi, itri 18 pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Ham alle abgestimmt. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 par 40 pret noraidīts. Līdz ar to 73. Par? Pret? Aturs. Noraidīts. Kurš vēlējās pārbaudīt? Itra 19 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 75 par. 75 par. Pret. Atvainojos. Tātad tagad pret. Labi. Noraidīts. Itra 21 nav pieļaujams. Konsolidētais 9. grozījums par pret atturs. Pieņemts. 29. par pret atturs. Pieņemts. Itra 22 atkrīt. 83. tāpat 30. par pret atturs. Pieņemts. 31. par pret atturs. Pieņemts. 32. par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa 32. tika atsaukta, 85. un 32. Otrā, trešā daļa kopā par, pret, atturs pieņemts. 32. gada 4. daļa atsaukta, tad 88. atkrīt, atkrīt ar 87. 88. par, pret, atturs pieņemts. 33. par, pret, atturs, nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 34 par, 29 pret, pieņemts. 34. par, pret, atturs, pieņemts. 35. par, pret, atturs, pieņemts. 36. par, pret, atturs, pieņemts pret atturs pieņemts. 37, 38 atkrīt. 89, 90 kopā par pret atturs pieņemts. 39 par pret atturs pieņemts. Nonākam pie apsvarumiem. Trešais par pret. Labi. Pārbaudīsim 39, ja vēlties elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot 34 par 30 pret pieņemts. Tātad trešais grozījums par pret atturs pieņemts. Konsolidētais pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. 42 par pret atturs noraidīts. 43 par pret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 Itra 2 par, pret, atturs pieņemts. 7. atsaukts, 48. par, pret, atturs pieņemts. 2. konsolidētais par, pret, atturs pieņemts. Konsolidētais 3. par, pret, atturs pieņemts. Konsolidētais 4. par, pret, atturs pieņemts. Itra 5 par, pret, pret atturs pieņemts, 11. par pret atturs pieņemts, 53. par pret atturs. Nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 53. grozījumu, sākam balsot. Ham alle abgestimt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 32 par, 28 pret, pieņemts. Tad pie septītā, itra septiņi par, pret, atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas noraidīts, itra 8 par pret atturas pieņemts. Tālāk balsosim par priekšlikumu grozītā versijā. Elektroniski sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Vienprātīgi ar 64 balsīm par pieņems. Tālāk likumdošanas rezolūcijas projekts. Gala balsojums arī tāpat elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad varam beigt balsot. 61 par, 1 pret. Pieņemts. Liels paldies! Un apsveicam referenti! Dann kommen wir jetzt zum. Tālāk mēs nonākam pie. Zulässig, ne? Let's see if anybody says anything. Wir stimmen dann ab über den. Balsošanas par Rosiju ziņojumu lielākie iegūmes vidas pasākumu jomā. Tātad eh, pirmais par. Pret.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 Rodbērens kundze kaut ko grib teikt. Vai tas tā ir? Petit divi par, pret, pieņemts, petit trīs par, pret, atturas, noraidīts. 45 par, pret, atturas, Noraidīts. 46 par. Pret. Atturas. Nav skaidri. Pārbaudam elektroniski. Sākam barot, balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 32 pret 29. 47 par. Pret. Atturas. Šķiet, kā ar vairākumu pieņemts. 48 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 51 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 52 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 53 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 54 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 55 par pret atturas pieņemts, 56 par pret atturas pieņemts. Tālāk 57 par pret atturas pieņemts. Tālāk vesela virkne atkrīt un 61 par pret atkrīt pieņemts. Petī 6b par pret atturas pieņemts. 40, uh, 64 par pret atturs norādīts. 65 par pret atturas nav īsti skaidrs. Pārbaudām 65. To. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 30 pret 30 noraidīts. 66 par, pret, atturas, pieņemts. 67 par, pret, atturas, pieņemts. 69 par, pret, atturas, pieņemts. 70 par, pret, atturas, pie, noraidīts. 71 par, pret, atturas, noraidīts. 72 par, pret atturs pieņemts 73 par, pret atturs pieņemts 74 par, pret atturs pieņemts 75 par, pret atturs pieņemts 76 par, pret atturs pieņemts 77 par, 77 jā, par, pret atturs pieņemts. Kāpēc mēs blokā par to visu nebalsojām? E, Tālāk 78. jābalso. 78 par. Pret. Atturas pieņemts. 79 par. Pret. Atturas pieņemts. 80. par. Pret. Atturas pieņemts. 112 atkrīt. 81 par. Pret. Atturas pieņemts. 82. 83 balsojam kopā par. Pret. Atturas pieņemts. 84 atkrīt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 pieņemts, 96 par pret atturas pieņemts, 97 par pret atturas pieņemts, 96 par, 98 eh, par pret atturas. Nu, nav skaidrs, tātad balsojam elektroniski par 98. grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 99 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 100. Par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Pārbaudām simto elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot.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 pret atturas pieņemts 106 par, pret atturas pieņemts 107 par, pret atturas pieņemts 108 par, pret atturas pieņemts 109 par, pret pieņemts 110 par, pret atturas pieņemts 111, atsaukt 113 par, pret pieņemts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 Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 25 pār 39 pret. Tātad pētī 8 par pret atturas pieņemts. Tad pārbaudam arī 8. Pārbaudam elektroniski 8. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Šnelhārts kungam nebija vistaisnība. Pieņemts. Tika pieņemts. Pētī deviņi. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk. Otrais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais par. Pret pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais par pret atturas pieņemts, divpadsmitais par pret atturas pieņemts, trīspadsmit par pret atturas pieņemts, četrpadsmit par pret atturas pieņemts pieņemts, 15 par, pret atturas pieņemts, 16 par, pret atturas pieņemts, 17 par, pret atturas pieņemts, 18 par, pret atturas pieņemts, 19 par, pret atturas pieņemts, 20 atkrīt, 21, 22 identiski balsojam kopā par, pret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 Norādīts. 29 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 31 par. Pret. Atturas. Pieņa... Norādīts. 23 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 36 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 37 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 38 par pret, atturas noraidīts, 39 par, pret, atturas noraidīts, 40 par, pret, atturas pieņemts un 41 par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 41. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, pieņemts. Tālāk eh, noslēguma balsojums elektroniski sākam balsot. Lē, apgestimt. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 63 par. Kārls Hainz Florence, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tagad eh, šīs ziņojums izskatās druscīt savādāks pēc sava svara. Un paskaidrojums, ko rakstīja referents, vairs it kā nav spēkā. Tā tad varbūt, ka vajadzētu nākt lajā ar kaut kādu paralēlu tekstu, balstoties uz, eh, teiksim, šo, šīs dienas balsojumu. Jā, paldies referentam. Nāksies eh, saskaņot šo daļu, pretējā gadījumā tā, to nāksies pilnībā svītrot. Wir kommen jetzt zum Bericht Liotards. Tālāk par Leotarda eh, kunga ziņojumu.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 par pret atturas pieņemts. Empl 3 par pret atturas pieņemts. Konsolidētājs 2 par pret atturas pieņemts. Tālāk konsolidētais grozījums 3 par pret atturas pieņemts. 3B jaunais, 35. grozījums par pret, atturas pieņemts. 36. grozījums pa daļām, pirmā daļa par pret, atturas pieņemts, otrā daļa par pret, atturas noraidīts. Tālāk, 37. par pret, atturas pieņemts, 38. par otrā daļa par pret pret atturas nav skaidrs. Tātad 38. otrā daļa par pret pieņemts. Pie 40. grozījuma ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 5 par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 5 par 5 pret atturas pieņemts. Tālāk mēs nonākam pie 51. pirmās daļas par pret atturas norādīts. 50. par pret atturas pieņemts. 49. par pret pret atturs pieņemts. Ko, konsolidētais 6 par pret atturs pieņemts. 57. ar orālo grozījumu par pirmo daļu par pret atturas pieņemts Tālāk pie jaunā 6B par pret pieņemts. Tālāk kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 8 par pret pieņemts. Ample 5 pie, pieņemts. 67 par pretaturas e, pieņemts, kompromiss 9 par pretaturas pieņemts. Tālāk 76 par pretaturas noraidīts. Konsolidētais 10 par pretaturas pieņemts. Kompromiss 11 par pretaturas pieņemts. Konsolidētais 12 par pretaturas pieņemts pret atturs pieņemts. Konsultētais 13 par pret atturs pieņemts. 20, 92 eh, par pret atturas pieņemts, 93 eh, par pret atturas pieņemts. Konsultētais 14 par pret atturas pieņemts, 99 par pret atturas pieņemts pieņemts. Ample 2 par pret atturs pieņemts. Simtais par pret atturs pieņemts. Konsolidētais 15 par pret atturs pieņemts. 118. pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 108. Balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 109 par pret atturas pieņemts, 110 par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudam 110. elektroniski. 110. elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 111 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 112 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 17 par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 atturas pie, eh, noraidīts. Empel 15 par. Lūgums pārbaudīt 129. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. SND grupā ir viens balsotājs par daudz.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 atturas noraidīts. 130 par pret atturas pieņemts. M plus 7 par pret atturas pieņemts. 132 par pret atturas pieņemts. Tālāk, MPL 9, kas par pret atturas pieņemts pieņemts, Empul 12 par pret atturas pieņemts, Empul 13 par pret atturas pieņemts, 19 ar uh, referentu mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. Tālāk. Pirmais grozījums par pretaturas pieņemts, otrais, trešais kopā par pretaturas pieņemts, ceturtais, piektais kopā par pretaturas pieņemts, sestais, kas par pretaturas pieņemts, septītais, kas par pretaturas pieņemts. Un eh, noslēguma balsojums, kā vienmēr, elektroniski sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 62 par, viens atturējies, apsveicu Leotārda kungu. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. Oh, so you're okay. Dann kommen wir zum Initiativbericht. Nonākam tālāk pie iniciatīvas ziņojumu, ko sagatavojas Āsa Veslunds, referente Āsa Veslunda. Un sākam balsot. Tātad konsultētais 13. par pret atturs pieņemts. Nonākam pie konsultētā numur 2 par pret atturs pieņemts. 48. pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Trešais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturs pieņemts. 58. par pret atturs pieņemts. Konsolidētais numur 4 par pret atturs pieņemts. 5. konsolidētais grozījums par pret atturs pieņemts. 70. par pret pret atturs pieņemts. Sas, vēlties pārbaudīt, labi, 70. grozījums elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 36 par, 25 pret pieņemts. Sastais konsultētais par, pret, atturas pieņemts. Septītais konsolidētais par, pret, atturs, pieņemts. 82. par, pret atturs pieņemts. 83. par pret atturs pieņemts. Noraidīts, atvainojos. 84. par pret atturs noraidīts. 85. par pret atturs pieņemts. Līdz ar to 86. atkrīts, 87. par pret pret, atturs, noraidīts. 88. par, pret, atturs, pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski. 88. elektroniski. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot 34 par 27 pret pieņemts tiešām. 89. par. Pret. Atturs noraidīts. 90. par pret, atturs, pieņemts. Līdz ar to 92. par, pret, atturs, pieņemts. 93. par, pret, atturs, pieņemts. 94. par, pret, atturs, pieņemts. 48. par, pret, atturs, pieņemts. 49. par, pret, pret atturs pieņemts. Astotais konsolidētais par pret atturs pieņemts. Devītais konsolidētais par pret atturs pieņemts. 109. par pret atturs pieņemts. 110. par pret atturs pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi, 110. pārbaudam elektroniski. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. 34 par, 27 pret, pieņemts. 111. par, pret, atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot. 29 par 33 pret noraidīts. Desmitais konsolidētais par pret atturs pieņemts. 122. par pret atturs pieņemts. 11. konsolidētais par pret atturs pieņemts. 12. konsolidētais par pret atturs pieņemts. 138. par divās daļās. Pirmā daļa par pret Atturs. Norēdīts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. 139. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 140. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 142. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 143. par. Pret. Atturs pieņem, noraidīts. 144. par, pret, atturs pieņemts. 145. par, pret, atturs pieņemts. Noraidīts, atvainojos. 148. par, pret, atturs noraidīts. 150. par, pret, atturs pieņemts. 151. par, pret, Atturs. Pieņemts. 152. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 153. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 154. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 158. par par to nav mums jābalso, tad nonākam līdz 155. Eh, par, pret, atturs, pieņemts. 155. par, pret, atturs, pieņemts. Tātad pirmais tālāk, tas ir atsaukts, nonākam pie otrā. Nē. Trešā par, pret, atturs pieņemts. Vai ne tā? Pārbaudīsim, labi, pārbaudam trešo grozījumu elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot 62 par, neviens nav pret, tiešām bija ļoti skaidrs izrādās. Die Kollege Klaas meint, einige schlafen ein zwischen. Nu, laikam vienkārši kāds bija jau piemidzis. Tātad tālāk, ceturtais par pret atturs. Nu, tikai trīs kolēģi piedalījās balsojumā. Pārbaudīsim. Kas par? Pret atturs noraidīts. Nē, nē, atvainojiet, pieņemts, pieņemts, pieņemts, pieņemts. Mana kļūda, saka priekšādātājs, šoreiz es biju aizsnaudies. Tātad sastais par, pret, atturs, pieņemts, septītais par, pret, atturs, pieņemts, 8. par, pret, atturs, pieņemts, 9. par, pret, atturs, pieņemts, 10. par, pret, atturs, pieņemts, 11. par, pret, atturs, pieņemts, 12. par, pret, atturs, pieņemts. Konsolidētais pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 16. par, pret,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 neskaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 21. Haben alle abgestimmt? Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. 28 par, 34 pret, noraidīts. Līdz ar to 22 par, pret, atturs, pieņemts, 23 par, pret, atturs, noraidīts. 24 par, pret, atturs, noraidīts, 25. par, pret, atturs, pieņemts, 26. par, pret, atturs, noraidīts, 27. par, pret, atturs, noraidīts. Bet pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski 27. Haben alle abgestimmt?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 atturs noraidīts. 39. par pret atturs pieņemts. Nonākam pie elektroniskā balsojuma par ziņojumu grozītā versijā. Sākam balsot, kolēģi. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 55 par 6 pret 1 atturējās. Pieņemts. Apsveicam Veslunds kundzi. Wir kommen jetzt. Tālāk nonākam pie budžeta izpildes apstiprināšanas, aģentūrām. Un lūk, referente Juta Hauga. Un pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais. Noraidīts. Tātad otrais ar mutisku grozījumu. Par? Pret? atturs pieņemts. Nu, tad elektroniski balsosim par atzinumu projektu. Sākam balsot. Alle apgestimt. Abstimmung. Beidzam balsot. 53 par 4 pret. Pieņemts. Section 3. Jetzt kommen wir zur Haushaltsanlassung 2011. Nonākam pie budžeta izpildes apstiprināšanas 2011. gada trešās iedaļas komisija, arī Jūta Hauga referente. Un pirmais grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais grozījums divās daļās. Vēlties pārbaudīt pirmo? Labi, pārbaudam elektroniski. Amendment 1. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. 6 par 55 pret, nu, bija noraidīts. Pilnīgi skaidri noraidīts. Tātad otrais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturs. Noraidīts ceturtais par, pret, atturs. Arī noraidīts. Tagad gala balsojums elektroniski par atzinumu projektu. Kopumā sākam balsot lūdzu. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 52 par 7 pret pieņemts. Paldies Jūtai Haugai, bet atkal vēršamies tieši pie viņas. Tas ir 14. šoreiz Eiropas slimību profilaks un kontrolas centrs. ECDC, pirmais grozījums par pret, atturs, pieņemts. Otrais ar mutisko par, pret, atturs, pieņemts.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 noraidīts. Tagad par atzinumu projektu kopumā elektroniski. Apstimmung eröffnet. Haben alle abgestimmt? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot 55 par 5 pret pieņemts. Neviens neaturējās. Paldies, Jūtai Haugai atkal. Piekam. Nonākam līdz ar to pie Eiropas ķīmisko vielu aģentūras. EKA. Pirmais par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 pret, atturs pieņemts. Trešais par, pret, atturs noraidīts. Ceturtais par, pret, atturs noraidīts. Piektais par, pret, atturs pieņemts. Sastais par, pret, atturs noraidīts. Septītais par, pret, atturs noraidīts. Elektroniski balsojam par atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Alle abgestimmt. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 53 par 4 pret. Pieņemts. Paldies. Gegenstimmen somit klar angenommen. This is environment purchase. Um- Nonākam pie vides aģentūras, budžeta apstiprināšana un pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts, otrais par, pret, atturas pieņemts, trešais par, pret, atturas pieņemts, ceturtais par, ar eh, mutisko grozījumu par, pret, eh, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturs pieņemts, sastais par, pret, atturs noraidīts, septītais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs noraidīts, devītais par, pret, atturs pieņemts, desmitais par, pret, atturs pieņemts noraidīts. 11. par, pret, atturs, noraidīts. Gala balsojums par atzinumu projektu kopumā elektroniski. Sākam balsot, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 54 par, 8 pret, pieņemts. Nonākam tālāk pie Eiropas pārtiks nekādīguma iestādes, jeb EPNI. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas noraidīts. Trešais par divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret pret atturs noraidīts, piektais par pret atturs noraidīts. Sastais ar mutisko grozījumu no referents par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs noraidīts. Asto, devītais par pret atturs noraidīts. Astotais par pret atturs pieņemts, 10. par, pret, atturs, noraidīts, 11. par, pret, atturs, pieņemts, 12. par, pret, atturs, noraidīts, 13. par, pret, atturs, noraidīts. Balsosim par atzinumu projektu kopumā elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 46 par, 14 pret, pieņemts. EMA. Dann kommen wir zur EMA. Tad EMA, Eiropas zāļu aģentūra. Pirmais par, pret, atturs. Pieņemts. Otrais ar mutisko grozījumu no referentes par, pret, atturs. Pieņemts. Trešais par, pret, atturs. Noraidīts. Ceturtais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Otrā daļa par, pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturs noraidīts. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs noraidīts. Astotais par pret atturs noraidīts. Devītais par pret atturs noraidīts pieņemts, 10. par, pret atturs noraidīts, 11. par, pret atturs noraidīts, atzinuma projekts kopumā elektroniski. Ja visi norē, nobalsojuši, tad beidzam balsot 52 par 8 pret pieņemts. Lieliski. So, Kolleginnen und Kollegen, vielen. Godātie kolēģis un kolēģis, es vēlētos pateikties par elektronisko baltošanu, un tagad mēs pārējām pie 19. darba kārtības punkta, un tas ir Šlīterkunga ziņojums par kuģu pārstrādi došu. Nē, pagaidiesim pāris minūtes. When is the minister coming?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 par kuģu pārstrādi. Tie, kur paliek uz debatēm, lūdzu palieciet, un tie, kur dodās projām, es vēlētos pateikties, ka, pateikt, ka 17. pie mums ierodas īrijas vidas kopienu vietēja pašvaldība ministrs Hogankungs. Un tagad došu vārdu Šliterkungam, lūdzu. Tas ir ārkārtīgi interesants eh, dokuments Un 90% eh, no visiem tiem, kuriem pieder kuģis vai laiva, vispār eh, viņiem ir vienalga, kāds ir likums eh, saistībā ar viņu kuģa. Šlīterkungs pārtrauc sēdes vadītājs. Ejiet lūdzu tie, kur iet prom ātri, pretējā gadījumā mēs nevaram turpināt sēdi. Ex excuse me? <laughs> okay, Mr. Schlitter, it's, the floor is yours again. I heard Rod Beren complaining. Is... Es dzirdēju Rodbērens kundzi, ka eh, šis eh, jautājums nav interesants, bet patiesībā tas ir ārkārtīgi aizraujošs. Tātad mēs dzīvojam situācijā, kad eh, kuģu pārstrāde nav adekvāti. Mums ir ļoti daudz toksisku atkritumu, kuri atrodas vidē un netiek adekvāti pārstrādāti. Mums ir ļoti daudz eh, tā saucamā ārpakalpojumu pirkšana tikai tāpēc, lai mēs drusciņi iekonomētu. Jau pirms 15 gadiem ir aizliegts kuģus izmest, kur pagadās un kuģi tiek uzskatīti par toksiskiem atkritumiem, un tomēr noteikumi nedarbojās. Līdz ar to patreizējā situācija ir samērā šausminoša. Diskusijas mums jau vienreiz ir bijusi par šo jautājumu, un lielākā daļa politisko grupu pieturās pie pārliecības, ka mēs vēlamies izveidot labu situāciju, lai kuģu pārstrāde būtu adekvātāka. Lielākā daļa politisko grupu ir iesnieguši grozījumus, lai uh, pietuvotos adekvātākam finansējuma mehānismam, kas ļautu cilvēkiem ievērot likumu. Mēs tikāmies ēnu referentu grupā un īsti viegli jau nav rast tādu finansiālu mehānismu, kas varētu apmierināt it visas iesaistītās puses. Tomēr, tomēr, komisijas priekšlikums un arī lielākā, par komisijas priekšlikumu lielākā daļa uzskata, ka, ka tas nav pietiekami tālajošs un lielākā daļa politisko grupu vēlas izvairīties no kuģu ūtrupēm. <clears throat> ir vairāki juridiski jautājumi, un tāpēc mēs griezāmies pie juridiskā dienesta, lai atbildētu uz juridiskām neskaidrībām. Viens no šādiem juridiskas dabas jautājumiem bija tas, ko mēs darīsim likumdošanas ziņā, lai aizliegtu kuģus pārstrādē izvest ārpus ēs un kā jau parasti, juridiskais dienests ir sagatavojis atzinumu, bet tas ir konfidenciāls, tāpēc varbūt es varu eh, vienkārši dot vārdu juridiskajam dienestam, bet eh, jā. <clears throat> Juridiskais dienas apgalvo, ka mūsu rīcība ir legāla, jo mēs vēlējāmies izvairīties no situācijas, kad mēs kuģus pārdodam uz nabadzīgām valstīm, kur tie tiek sagriezti bet nekādas adekvātas atkrituma pārstrādes nav, un tāpēc mēs vēlējāmies izpildīt arī Hongkongas kritērijas. Un tomēr arī no juridiskā dienesta puses būtu tikai un vienīgi labi, ja viņi varētu mūs iepazīstināt ar to, kas notiek, ja mēs svītrojam no 29. punkta šo izņēmumu. Un tad eh, arī mans modificētais grozījums, jo izvedot kuģus pārstrādē no Eiropas Savienības teritorijas, tas tiek uzskatīts par atkritumiem. Un eh, ko mēs iegūtu ar 29. punkta svītrošanu? citi jautājumi. Kaut arī mēs esam viensprāts, ka vajadzētu finansiālu mekāni, mehānismu. Kas notiks ar Eiropas kuģi? Kas, kas notiks, ja mēs šādus mehānismus izveidotu? Vai šis mehānisms darbotos tikai tad, ja kuģis tiek sagriezts Eiropā? ECDC, vai arī tas attiecās uz jau kuru pasaules nostūri? Ja mēs tiksim skaidrībā un atbildēsim uz šo jautājumu, tad arī jautā, jautājums nākamais, vai tiks izveidots adekvāts, vai tiks izveidots speciāls fonds, vai, tik, vai maksājums būs no apdrošināšanas kabatas. Ja mēs ras, radīsim tiesisku risinājumu, piemēram, tikai zem Eiropas karoga ceļojo, kuģojoši kuģi maksās par sagriešanu, vai arī pilnīgi visi. Un ja mēs mēģināsim to attiecināt tikai uz Eiropu, tad finanšu mehānisms vai fonds būs daudz smagāks, jo tajā būs jāiekļauj pilnīgi visas finanšu schēmas. Un Līdz ar to mums ir e, jāizveido tāda situācija, kad e, likumīgi sagriezt kuģi ir lētāk nekā nelikumīgi. Cita situācija ir visas ECDC e, valstis iekļaut šajā schēmā, vai arī mēs izveidojam globālu schēmu un standartus bet tad tas varētu ietekmēt arī darba vietas Eiropā, un mums vajadzētu rast adekvātu līdzsvaru starp kopīgajām izmaiņām un to, kā mēs vēlamies tās nosekt. Nākamais, cik maksā metālūžņi un cik maksā tomēr kuģis, kur jau kaut kādā veidā varētu izmaksāt un kādā veidā mēs to kontrolēsim, kā kuģis tiek pārdots. ir būtiskas cenu atšķirības. Protams, kuģis vienmēr maksā pat savās dzīves noslēguma etapā. Un tomēr tas, cik tiek samaksāts, lielā mērā atšķirās. Ja kuģi sagriež neapmācīti darbinieki, tad eh, ir būtiska atšķirība, kur tas notiek, vai kāda, eh, kādā tālā Dienvidāzijas pludmalē, vai tomēr šeit. Un eh, ir vairāku tūkstošu eiro atšķirība par tonu, vai tas notiek Bangladešā vai, piemēram, Eiropā. Ja mēs vēlamies izveidot vispasaules modeli, tad arī Bangladešā, Pakistānā varētu izveidot tādu modeli, kuru, piemēram, ir eh, peldošs griež, peldoša sagriešanas eh, fabrika, kura var tiešām tikt aizvadīt uz turieni. Eiropas sarakstā mums vajadzētu uzskaitīt, kuras ir tās eh, kuģu būves, kuras izpilda kritērijas kuģu sagriešanai, aizsargājot arī strādājošo tiesības. Un ikviena valsts, kura izpildīs šo standartus, varēs sagriezt Eiropas kuģus, jo tādā veidā mēs neuzliekam vides izmaksas uz nabadzīgo pleciem vai pat uz dabas pleciem. Daudzās valstīs kuģu saglie, sagriešanai jau ir sena vēstura, un 50. un 60. gados Zviedrijā bija ļoti daudz sagrieztu kuģu, bet eh, tagad mēs esam zaudējuši šo nišu. Un šobrīd eh, situā dzīvojam situācijā, kur 1,5% no globālās tonāžas paliek Eiropā 2,5% tomēr, jo mums ir speciāli, mums ir eh, īpaši aprīkoti kuģi un luksus laivas, kur luksus jahtas, kuras tiek, kuras tiek būvētas Eiropā. Un tomēr mums joprojām Eiropā ir sagriešanas kapacitāte. Un būtu interesanti šo biznesa nišu paturēt. Bet eh, galvenais būtu izveidot adekvātu kuģu pārstrādes prakse. Es vēlējos, lai tiktu izveidots fonds, un šā fonda pozitīvais būtu tāds, ka mēs izvairītos no krāpniecības, mēs izvairītos no sagriešanas citās valstīs. Un šis fonds sāk darboties nekavējoties. Taču mīnus būtu tāds, ka šim fondam nebūtu īpašas ietekmes uz ne zem Eiropas kuģojošiem kuģiem. Tāpēc Kris Dēvis un liberāļi nāca klajā ar ideju izveidot eh, kombinētu schēmu, kur eh, ir tāda, kas to sauc par finansējumu, ir tāda, kur to sauc par finanšu garantiju schēmu, Iespējams, ka tad kuģu pārstrāde notiktu videi un visiem draudzīgāk. Bet eh, kādas, kādas prasības mēs izvildī, izvirzīsim ECDC valstīm? Un kāda būs bāzeles kritēriju izpildes rezultāti? Vēlētos uzsvērt, ka, lai arī jau kādu mehānismu mēs īstenotu, mēs nedrīkstam kuģus pārdot sagriešanai uz citām valstīm. Es kompromisu grozījumus vēlētos veidot tādajādi, ka mēs tomēr pieturamies pie idejas izveidot fondu kuģu sagriešanai. Un visiem zem Eiropas kuģu, ku, karoga kuģojošiem kuģiem būs obligāti jāiemaksā šajā fin, fondā. Bet eh, trešo valstu kuģiem, kur Eiropā ierodās tikai vienu reizi, būtu grūti pieprasīt šādu, maksāt šādā fondā. Tāpēc eh, es vēlējos piedāvāt tiem kuģiem, kuri Eiropā ierodās, vai nu viņi mm, nāk lajā ar finanšu garantiju, uh, Uh, un ir dārgāk maksāt ostas nodevu nekā nāk klajā ar šo finanšu garantiju, vai arī viņi maksā ostas nodevu. Un uh, tad mēs varētu izvairīties no juridiskas neskaidrības, un trešo valstu kuģiem būtu iespēja maksāt šajā fondā. Bet nevalstiskās organizācijas nāca klajā ar pētījumu, kurā parādījās šā fonda negatīvās sekas. Mēs eh, mazliet izpētījām, kādas ir iespējas, paskatījāmies, kādas ir patreizē jau piedāvāto, piedāvāto apdrošināšanas schēmu, garantijas un izstrādājām mūsu priekšlikumu. Prodīja priekšlikumā runa gāja par apdrošināšanu, bet lietot šo vārdu apdrošināšana var izraisīt zināmas neskaidrības. Jo kā jau vienā no grozījumiem parādās, 2009. Eh, gada, atsauc uz 9. gada direktīvu, runa iet, ka mēs vēlamies apdrošināt nevēlamu notikumu, bet šajā gadījumā mēs vēlamies, lai tiktu apdrošināts apdrošināt rīcību, kuru mēs vēlamies pamudināt. Līdz ar to loģikas, loģiskā ķēdīte ir nedaudz savādāka. Un 2009. Eh, gada direktīva, kurā runa iet par neadekvātu kuģu pārstrādi, vai mēs to nosauktu tā, kā neadekvātas pārstrādes apdrošināšanu. Tā tad eh, ar prieku uzklausīšu, ko komisija teiks, kā nosaukt šo finansējumu, bet ar prieku uzklausīšu ēnu referentus un sākšu jau darbu pie kompromisiem, lai runātu par finanšu instrumentu, lai kā arī mēs to nosauktu. Manā priekšlikumā mēs varam domāt par fonda un apdrošināšanas izmantošanu kopā un trešajām valstīm piedāvāt citu mehānismu. Kaut arī mums būtu šāda apdrošināšanas schēma, mums tomēr ir jāizstrādā tāds modelis, kas varētu darboties. Jo mums ir jādomā par to, kā izvairīties no krāpniecības. Ko, kādas prasības mēs izvirzīsim jauniem rēderiem un kādas būs tās sekas. Un tad mums ir jāvienojas arī par to, kādus instrumentus izvirzīt arī Eiropas kuģu pārstrādātājiem, un lai arī Eiropā kuģu pārstrādātāji varētu konkurēt pasaules līmenī. Bet Tagad mums būs debats par šo jautājumu. Prieks, jā, es esmu ticies ar īrijas prezidentūras pārstāvjiem, un prezidentūras viedoklis ir ārkārtīgi konstruktīvs. Mums pēc iespējas ātrāk ir jāpabeidz darbs pie šā dokumenta, jo īrijas prezidentūra ir no tiesas ieinteresēta rast risinājumu šai svarīgajai problēmai. Vielen Dank, Karl Schlüter, und dann möchte ich dem. Paldies, Schlīterkungs. Un tagad man jādod uh, Bizāģio kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi atbildot uz referentu jautājumu. Kādas būs uh, tiesiskās sekas iespējamai 28. panta svītrošanai no piedāvātās regulas projekta? Šī ir norma, kas attiecas uz uh, uz kuģiem, kas ir eh, noteikti kā izņēmums. Tātad, ja ir no vienas puses bāzēlas sistēma un no otras puses otras sistēma. Šī ir sarežģīta juridiska lieta. Un mums ir trīs galvenās sekas. Pirmā eh, attiecas uz juridisko noteiktību, jo šeit ir divas eh, normu, pak, tātad divu, divu normu kompleksi. Vispirms kuģi, kuģu atkritumu un atkritumu no kuģiem tātad. Uh, viena regula un kuģu pārstrādes regula, kas eh, īpaši attiec tikai uz kuģiem. Nu, ja gribat, šeit nav konfliktējošu normu, nu, bet ir jāizvēlas, kura uh, sistēma uz ko attiecas, nu tad ir zināma neskaidrība, kuram instrumentam tad ir priekšroka vai arī abus var piemērot atsevišķi, tā kā uh, Šis ir pagaidām tīri juridisks, bet joprojām atklāts jautājums. Un kaut kādā veidā tas ir jāatrisina. Otrās sekas varētu būt tādas, ka. The, um, the Convention... Tātad kādēļ vispār ir vajadzīga Hongkongas konvencija un tās ratificēšana? Tātad eh, vēlme ir radīt īpašu režīmu tieši kuģiem, kas darbotos kā alternatīva Bāzeles konvencijas noteiktajai sistēmai. Ņemot vērā Bāzeles sistēmas, eh, grūtības Bāzeles sistēmas piemērošanā, eh, And the... realizēšanā un kontrolē un uh, Bāzeles konvencijai pievienojušās puses, ka tās uh, aicināja Starptautisko jūrlietu organizāciju izstrādāt īpaši noteikumus kuģu pārstrādēji, mm, atkārtot atgādināja, ka nevajadzētu šeit uh, pieļaut pārklāšanos. Un uh, pamatdoma ir tāda, ka abiem instrumentiem ir jābūt, tā teikt, divām alternatīvām. Tātad līdz ar to kuģa atkritumu regula un piedāvātā regula faktiski noved mūs atpakaļ pie esošās situācijas, tā kā problēmas, kuras attiecas uz bāzeles sistēmas piemērošanu, turpinās pastāvēt, tādēļ arī ir šī te vēlme veidot šo eh, Hongkongas konvenciju un kuģu pārstrādes regulu. Uh, this will be my preliminary reply. Thank you very much. Mums ir jāatrod līdzsvars starp šiem dokumentiem. Jā, paldies, un tagad došu vārdu eh, ēnu referentiem un Fjellner kungam pirmajam vārds. Liels paldies! Mums ir problēma un visi mēs tam piekrītam, kas saistās ar kuģu pārstrādi un arī globāla risinājuma īsti nav. Nu, to it kā cenšas risināt Hongkongas um, ehm, konvencija. Un Šlīterkungs un arī citi kolēģi sacīja, ka ar Hongkongas konvenciju vien nepietiek. Tur ir pārāk daudz caurumu, tieši tā kā Šveices sierā, ka caurumu ir vairāk kā paša siera. Bet es šeit arī saskatu kādu izaicinājumu. Nu, var jau būt, ka tā ir tiesa, ka nepietiek ar Hongkongas konvenciju, bet, nu, grūti jau pateikt, kamēr mēs to neesam ieviesuši. Nu, bet var jau būt, ka tā ir un mums vajag kaut ko vairāk. Tagad mums ir divas iespējas. Tad veidosim fondu vai veidosim apdrošināšanas modeli. Es domāju, ka starp šiem diviem izvēle ir ļoti krūta. Jo, godīgi runājot, jāapsprie, ņemot vērā laiku, cik daudz mēs esam par to mā, mācījušies, organizējuši uzklausīšanas, runājuši ar ekspertiem, mēs neesam šai izvēlē pietuvojušies. Un e, faktiski abi šie ceļi ir ļoti atšķirīgi, katrs iet savā virzienā. Pēc tam, kad mēs beidzot būsim izdomājuši, ko tad mēs gribam - apdrošināšanas schēmu vai fondu, jautājums, kurš veids iemaksas, kuri kuģi to darīs. Un vai tie ir tikai tie, kas kuģo zem Eiropas valstu karogiem, vai arī visi. Manuprāt, šeit ir nepieciešams harmonizēt noteikumus attiecībā uz tiem, kas var saņemt līdzekļus no šiem fondiem. Jo mēs nevaram teikt, ka visiem kuģiem jāmaksā, bet labumu var gūt tikai ES kuģi. Nu tā, ar to būs daudz problēmu, un viena ir acīm redzama. Mums jau dažs labs uh, konflikts ir attiecībā uz globālo transportu. Tā kā mums šeit jāievēro konsekvenci tie, kas maksā, tie arī var gūt labumu kaut kādā vairāk vai mazāk harmonizētā veidā. Un ir šis jautājums par to, ka kuģi pārreģistrēs uz citām valstīm. Un, ja mēs uh, to attiecinām tikai uz kuģiem, tad es tiešām redzu, ka šeit pastāv risks, uh, ka kuģi tiešām pārreģistrēsies. Un visbeidzot, uh, jautājums, kurās rūpnīcās mēs pieļausim uh, kuģu sagriešanu. Es teiktu, ka faktiski to vajadzētu atļaut jebkurās, uh, kuras atbilst vīdas prasībām, ne tikai SAO. Un man joprojām saglabājas problēma. Es gribētu runāt par ietekmes izvērtējumu. Nu, veicot tos, mēs neesam tie paši labākie, bet tiešām būtu liederīgi zināt, kādas būs sekas, kādas būs sekas, ja mēs izvēlēsim vienu ceļu vai otru. Nu, labi, pieņemsim, ka mēs izvēlamies šo te jauno pieeju, labi, bet Es negribu sākt uh, rakstīt visādus tekstus, pamatojoties uz to, ka mums ir šis te jaunais ziņojums. Man ir tāda sajūta, ka mēs pašlaik uh, taisam sliktus likumus. Mums ir divas lielisks idejas, un mums ir jāizvēlas. Un ja man tagad būtu jāizvēlas, es gribētu vairāk laika pirmkārt Un it kā es pieslietos finanšu garantijas schēmas vai apdrošināšanas modelim, bet es joprojām domāju, ka vajadzētu izpētīt, vai nepastāv citas iespējas, citas sistēmas, citās nozarēs, kur līdzīgs modelis tiek izmantots Un kādas būs sekas, ja kuģi reģistrēsies masveidā citās valstīs, vai eh, nozars pārstāvi ir kaut ko teikuši un citas ieinteresētās puses. Mums, man liekas, vajadzētu nedaudz ievilkt telpu. Tā tad, nu, ja jūs, protams, pieņemsiet kompromisu, varbūt, ka, nu, jūs jau būsiet saņēmuši kaut kādus ieteikumus no speciālistiem. Paldies Pjelner kungam un tagad Vitorio Prodī. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties referentām par viņu veikto darbu. Var jau būt, ka būtu varēts izdarīt vairāk, lai e, mums būtu vairāk informācijas par priekšlikumiem un, un idejām un ieteikumiem, bet nu reizēm varbūt tam pietrūks laika. Jebkurā gadījumā, neatkārtojot to, ko teica iepriekšējā runātāji, pirmajā diskusijā, kas mums bija par šo regulu, īpaši attiecībā uz juridisko savietojumību ar startautiskajām saistībām un iepriekšējām regulām, mēs jau lasījām parlamentu juridiskā dienesta viedokli, un nu, varbūt viss to neizdarīja. Uh, varbūt visi arī nav redzējuši padomus juridiskā uh, dienesta viedokli, kas savukārt apšauba uh, Eh, šo te dažādo tiesību aktu savietojamību. Eh, būtībā eh, šeit ir jāievēro konsekventi starp šo regulu un Eiropas izaugsmas stratēģijām par izēvielām, piemēram, vai arī stratēģiju par resursu efektiv, izmantošanas efektivitāti, piesaistotās maksā principu, uh, vai uh, lielākas atbildības uzlikšanu ražotājam. Lūk, visas šīs lietas, kas ir iekļauts mūsu atkritumu apsaimniekošanas stratēģijās. Tātad mēs visu laiku runājam par to, ka ir jāsaudzē, ir jāsaglabā, ir jāizmanto, otrais ir jāpārstrādā, jo gal galā tas viss nodrošina izaugsmi un darba vietas, un par to mēs tagad Eiropā cīnāmies. Un Eh, tieši Enviju komitejā es dzirdēju, ka mūsu kuģu būvētavas ir eh, neaktīvas un eh, padodas Āzijas kuģu būvētavu priekšā, neizmantojot savas pārstrādes kapacitātes, atdodot vai padodoties ķīniešiem un citiem. Un runājot arī par citām OECD valstīm, vai arī tur visas tās kuģu būvētājs, kam ir bijušas šīs te pārstrādes kapacitātes, ir kaut kur pazudušas? Es domāju, ka instruments, ko mēs izveidosim vai pieņemsim, būtu jātiecams visiem kuģiem. Tā nevajadzētu būt jaunai, jaunai nodevai vai nodoklim. Tam vajadzētu būt tirgus rīkam, kas būtu noderīgs visiem un būtu arī vidē draudzīgs. Taču apdrošināšanas schēma, eh, kura būtu pakļauts jebkurš kuģis, kas kuģo ēs ūdeņos, nu, tas faktiski būtu vidas interešu interesēs. Un kuģu sagriešana tikai atļautās vietās, nu, tas arī, protams, būtu labi. Un es domāju, arī kuģi īpašnieks šķiet nemaz nav pret, nebūt pret šādu risinājumu. Bet jāatceras, ka mums ir tiešām ļoti daudz kuģu, kas jau šobrīd ir krietni gados un kas būs jāreciklē pēc kaut kādiem dažiem gadiem. Un vajadzētu nodrošināt, lai to varētu izdarīt par saprātīgu cēnu. Un e, e, ir izskanējuši piedāvājumi veidot kaut ko līdzīgu apdrošināšanas schēmai, tas tā nav gluži tāda, mm, kā es pats piedāvāju, bet tā ļoti atšķirs no fonda. Te ir runa par īpaša bankas konta atvēršanu kuģa pārstrādē. Nu, mums ir vesela virkni problēma, kas ir jārisina. Uh, un ir jāpārbauda arī juridiskā tiesiskā noteiktība šim priekšlikumam un tiesiskais pamats. Uh, es te gribētu atsaukties uz to, ka bija ideja, ka būtu jāizveido ad hoc darba grupa, ka, kurā būtu cilvēki no uzņēmumiem, transporta, vīdes komitejas, uh, un kas vispār izstrādāt kopēju šo te uh, kuģu vai kuģu transportu, jūras transportu stratēģiju un kuģu būvas stratēģiju. Un jāsaka, ja mēs palūkojam par strat, eh, aplūkojamies uz, paskatāmies stratēģiju, eh, statistika tā ir diezgan šausminoša. Kuģu būvētājs tiek slēgts, kuģi zaudē e, darbu, mēs zaudējam kvalificētus strādājošos. Uh, Un ja mēs gribam kūģus turpināt ražot, un to mēs droši vien, ka gribam, tad ir jābūt arī kapacitātei, lai šos kūģus pēc tam varētu pārstrādāt, respektējot vīdas aizsardzības principus un darba drošības principus. Paldies tālāk, Kris Dēvis. Paldies, es ar lielu interesi lasīju manas valdības komentāru par grozījumiem, kurus iesniedza uh, deputāti šim ziņojumam. Es reti esmu dzirdējis, ka tik bieži tiek lietots vārds unwelcome, nevēlams. Es nezinu, vai tas atspoguļo dalību uh, valstu attieksmi padomē, nu tad mēs, mūs sagaida liela cīņa. Mūs atbalsta Austrija, Ungārija, Austrija, Čehija un Slovāki par šādu veidu pasākumiem. Referents runā par uh, mežonīgo kapitālismu un mežonīgo globalizāciju. Tā tad jūs izmantojat kuģi, cik ilgi gribat, tad jūs pārģistrējat uz citu valsti. Un nodrošinat, ka saņemat vislielāko iespējamo samaksu uh, par veco sagriežamo kuģi. Nu, es saprotu, ka uh, komisijas nodomi ir labi. Tie ir balstīti uz vēlu pātrināt Hongkongas konvencijas pieņa, uh, ratificēšanu, bet jārunā, vai tā ir vispār vajadzīga. Diez vai tā atrisinās visas problēmas. Varbūt komisija var paskaidrot, bet pat ja Hongkongas konvencija tiks pieņemta, pievienojoties minimālajam valsts skaitam, kas nepieciešams, lai tā stātos spēkā, joprojām daudziem kuģiem būs iespēja apiet likumu ar līkumu un nevarēs jau aizliegt kuģiem pārģisēties citām valstīm, nevarēs apturēt kuģu sagriešanu tam absolūti nepiemērotās un neaprīkotās pludmalēs. Problēma ir tāda. 90% visu kuģu kas tiek pārstrādāti un sagriezti lūžņos, apiet noteikums. Un 181. Eh, grozījums, ko es piedāvāju, piedāvā attiecīgi ķīlas naudu vai eh, kapitāla iemaksas eh, un es esmu uzdevusi par to jautājums, un jautājums ir par to, kas patiešām kontrolē līdzekļus īstajā laikā, kad jūs vēlties to izmantot. Um. Secure. Un domāju, ka ja vēlties nodrošināt parlamenta atbalstu šāda veida pasākumiem, un tad savukārt uzsākt sarunas ar padomu, nu tad šie jautājumi ir vispirms jāatbild, vai ne nu tā? Nu, mēs, mums ir jābūt kaut kāda veida pakotnē mūsu rokās, tā lai ir praktiski un legāli tas būtu īstenojams, vai tas ir saprātīgi. Un tad, protams, ir arī jautājums par izmaksām. Cik tas viss maksās? Kad Kristofers saka, lūk, ir vajadzīgs ietekmes novērtējums, es domāju, ka viņam ir taisnība. Ir vēl virkne citu jautājumu, kas jāatbild. Mēs pamatā faktiski sakam paldies komisijai jums par to, ka likāt uz priekšu šo dokumentu, jūs nolūki ir labi, bet jūs nesat izdarījuši to darbu, ko vēlamies, lai jūs paveicat. Un tagad parlaments cenšas izvēl, izvēl, izmantot šo iespēju, lai visus šos tiesību aktus vērstu par labu, lai, lai mainītu un lai atrisinātu šo jautājumu reiz pa visām reizēm. Jo, ja gal galā pie tā ķeramies klāt, tad tas mums jāizdara atbilstīgi. Skatoties uz laika grafiku savukārt, nu tas jāņem vērā, nedrīkstam sasteigt notikumus. Un es domāju, ka ņemot vērā šo tiesību aktu raksturu, mums tāpat būs tikai ļoti ierobežota eh, mēra ietekme uz visu šo situāciju. Un tāpēc eh, apsēdīsimies, ievilksim elpu un paskatīsimies uz to, ko tiešām varam darīt. Un tā, lai šie pasākumi būtu reāli un mēs nezaudētu uzticēšanos pasaules acīs. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs Krisam Deivisam. Nākamais runātājs Pīters un Dālins. Lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju izteikt pāris komentārus par šo noteikumu saturisko pusi un pēc tam arī pievērsties procesam, kas attiec uz saturu. Mēs, protams, visi gribam izvairīties no tā, ka kuģi tiek vienkārši izsēdināti krastā kaut kur trešās pasaules valstīs, kur tie nodara sagriešanas procesā kaitējumu vidēji un tā tālāk. Un tāpat arī vēlamies atrasināt jautājumu, kas saistīts ar šo risku, ka kuģi varētu masveidā tikt pār, pārrakstīt uz citu zem un, un iet zem citu valstu karogiem. Bet tāpat laikā mums jārod arī iespējas tālāk veicināt nodarbinātību Eiropas Savienībā. Tā arī ir mūsu atbildība. Gal galā visā Eiropas Savienībā ļoti augsts augstu bezdarba līmeņi, un īpaši tas attiec tieši uz kuģu būvi un kuģu e, sagriešanas un e, pārstrādes jomu. Tas mums jāatceras. Tātad šie galvenie mērķi jāizbeidz tas, ka kuģi tiek izsēdināts motīs kaut kur trešajās pasaules valstīs, e, jānodrošina darba vietu radīšana un konkurētspēju. Un tāpēc uz šī pamata es gribētu tālāk runāt arī par procedurālo, jo, ja tāda ir mūsu mērķi, tādā gadījumā mums ir vajadzīgs vairāk laika. Šobrīd skatāmies jau uz grozījumiem, bet domāju, ka mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai varētu visus šos trīs jautājumus tā kārtīgi sagramot, izdomāt, apspriest ar ekspertiem, tā, lai nu dienu varam konstatēt, kas tad beigās būtu tas labākais veids, kā sasniegt šos trīs mērķus. Es patiešām gribētu šeit iesaistīt arī šo nodarbinātības jautājumu priekšādātāju. Nu, varbūt ir kaut kāda tāda Eiropas līdzekļa, ko varētu izmantot, eh, kas ļautu palielināt nodarbinātību šai sektorā. Mēs runājam, ir ārkārtīgi daudz iemeslu, kāpēc nebūtu iespējams apspriest šo jomu, bet es to gribētu uzskrīt par tādu kā izaicinājumu. Jā, un ir vajadzīgs laiks, lai izaicinājumam stātos pretim ir vēl šo dokumentu izstumt ātri cauri, bet es domāju, ka vēlāk tad nāksies nozī, nožēlot, jo arī viss pārējās prezidentūras pēc tam labprāt gribēs pabeigt darbu pie šī dokumenta. Tie nav tikai īri. Mums vajadzētu šeit atteikties no politiskiem aspektiem, nostāties malā, paskatīties uz lietu objektīvi, piesardzīgi, uzmanīgi un paskatīties, eh, vai ir tiešām dienu pienācis laiks arī kārtīgam ietekmes novērtējumam Jo jautājumu, kas neatrisināt, vēl ir ļoti daudz. Un tad varbūt, kad saņemsim atbildes, tad varēsim domāt par to, vai mums ir vajadzīga apdrošināšanas kaut kāda veida politiku stratēģijiem, fonds, kurš no šiem scenārijiem vislabāk darbojas, kas ir labākais modelis tālākajam darbam un kas ir labākais veids, kā samazināt riskus, kas saistīti ar šo nelegālo kuģu izsēdināšanu krastā. Tam ir vajadzīgs laiks. Neaizmirsīsim, ka nedrīkstam iestikt šajā politiskajā staignājā un tikai traukties uz priekšu, neņemot vērā saturisko pusi. Paldies! Nākamā runātāja ir skundze. Paldies, priekšādātāji! Nu, šī kuģa izsēdināšanas eh, prakse ir eh, pēc iespējas ātrāk jāizbeidz, un mums, kā Eiropas parlamentam, tiešām ir jādod skaidrs un gaišs signāls, ka tādu praksi mēs neatbalstām. Nav pieņemams, ka, piemēram, Bangladešā un citās valstīs iedzīvotāji kaitējot savai veselībai rāpjas šajos kuģos un uh, griež ar rokām tos gabalos. Uh, tāpēc, ka šie kuģi lūk no Eiropas ir turien pārdot, lai saņemtu lielākus līdzekļus. Te gal galā ir vajadzīgs arī kaut kāda veida starptautisks režīms. Eiropas Savienība var, protams, izstrādāt pasākumus un piedāvāt kaut kādu veidu finansēju, lai šāda nelegāla uh, kuģu pārstrāde kļūtu nepievilcīga. Es domāju, ka to varētu veidot arī tādā SAO mērogā jau finansējuma instrumenti, tāpēc šādas sistēmas e, veidošanai ir jāapspriež. Es arī atbalstu to, ka tiek izmantot NVO pētījumi. Jo visi šie punkti ir ārkārtīgi svarīgi tālākajā darbībā. Visi kuģi e, būtu jāiesaist, ne tikai es kuģi šāda veida finanšu atbalsta sniegšanā, tā lai būtu vienlīdzīgi noteikumi konkurencei un līdz ar to kuģu pārstrādes, jeb sagriešanas metālužņos izmaksas eh, tiktu ņemts vērdā. Turklāt, protams, jāatceras, ka te ir arī daudz tādu materiālu, kas ir piesārņojoši un indējoši pēc sava rakstura. Atsevišķā saistību uzņemšanās sistēma, jeb apdrošanas sistēma arī būtu jāievieš, jāievieš tā, lai gal galā tie, kas pārkāp noteikumus, tie pēc tam tos var saukt par atbildību par ūdeņu piesārņošanu un saindēšanu. Tam ir vajadzīgs arī atbilstīgas inspekcijas un kontrolas. Ir skaidrs, ka risinājumi, kas saistīti ar apdrošināšanu un bankām, eh, tādā gadījumā nu, būtu tā, tās būtu tās iestādes, kas atrodas Eiropas Savienībā, jo citādi mēs atvērsim durvis krāpniecībai. Un, eh, jāsaka, tas jau tāpat ir diezgan plaši izpracīts fenomens šajā eh, sektorā. Priecājos, ka visas grupas, kas strādā pie šī jautājuma, tiešām ir izteikušas piekrišumu šāda in, inst, in, instrumenta veida uh, e, izstrādai. Un, nu, protams, ka galvenais ir tas, ka mums jāpadara pēc iespējas nepievilcīgāk šī praksa, kur vecie kuģi tiek izsēdināti smiltīs un tad tur sagriezti neprofesionālā veidā. Es ceru, ka mums izdosies atbilstīgi tālāk sa sa sazināties. Divi runātāji vēl. Lūkšu abus iekļauties divās minūtēs, jo tūlīt ieradīsies īrijas ministrs, un mums gal galā vēl jādod vārds arī pašam referentam. Lūdzu. Kolēģi, Sukaredār, bitte. Hmm? Sorry. There will be a problem of recognize. Jā, šķiet varētu būt problēma ar man vārdu izrunāšanu gribētu tomēr mudināt būt piesardzīgiem šajā jomā. Šis ir globāla rakstura jautājums un biznes, un mēs šobrīd cenšamies atrisināt problēmu, kas norisinās kaut kur ļoti attālināti no mums. Tas nav Eiropā ir aktuāli. Eiropā neviens pludmalēšos um, kuģus neizsēdina. Un mēs cenšamies to darīt ar instrumentiem, kas visdrīzāk nebūs efektīvi būtu vajadzīga daudz piesardzīgāka stratēģija, un to varētu īstenot, piemēram, pieņemot šo Hongkongas konvenciju pēc iespējas ātrāk. Tā ir atbilstīgi darbojusies šajā nozarē, kuģniecības nozarē, nu jau kādu brīdi. Un pēc būtības, kad runājam par uh, iedzīvotājiem Pakistānā un viņu darba apstākļiem, nu, tad tādā gadījumā, par ko runājam arī savā valstī, es redzu cilvēks no Pakistānas, kas ir ieceļojuši, lai strādātu, viņi ierodas nelegāli, daži no viņiem eh, mirst, cenšoties sasniegt Eiropu, šķērsot visu šīs robežas, tāpēc, ka viņi savā valstī darbu atrast nevar. Un tad viņi iet bojā, tad viņi iet bojā šajos garajos pārceļojumos, cenšoties nonākt šajā laimes zemē. Vai nu viņi sakāpšais laivās, kas nogrimst un viņi noslīkst un tā tālāk. Un tāpēc nevar tik vienkārši pieņemt lēmumus šai ziņā arī par viņu dzīvēm. Es nezinu, cik daudz no viņiem jūs esat sastapuši pēdējos pāris mēnešus, vai viņi ir nākuši pie jums un runājuši ar jums par to, kā vēlas, lai jūs pieņemtu tiesību aktus attiecībā uz darba eh, situāciju Pakistānā. Madam Grosset. Paldies tālāk, Grostets kundze, lūdzu. Es domāju, ka mums šeit ir lieliski iespēja ar šīs regulas palīdzību izdarīt kaut ko liederīgu. Piekrīt tam, kas tika teikts iepriekš. Mums tā tad ir iespēja, diezgan ārkārtēja iespēja no jauna piešķirt dzīvību arī ostām Eiropā un ostas pakalpojumiem, dodot darbu specializētiem kvalificētiem darba ņēmējiem, kas tad nodarbotos ar kuģu pārstraudu, tādējādi atrisinot arī vidas problēmas, ekonomiskas problēmas, radot jaunas darba vietas, un e, tas viss nāktu par labu Eiropas darba ļaudīm. Protams, ka ir jāizmanto princips piesārņotājs maksā. Tieši viņi, šie kuģi īpašnieki ir atbildīgi un viņiem ir jāmaksā. Un tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka šai teikt, dokumentā tas skaidri un gaiši tiek arī pateikts, ka tieši kuģi īpašniekiem, lūk, ir jāpārliecinās, ka kuģi tiek pārstrādāti Eiropas ostās. Un tam ir vajadzīgs atbilstīgs finansējuma mehānisms. Es domāju, ka mēs varam strādāt arī pie šī fonda idejas tālāk, kura ietvaros tad būtu notiks tā, ka kuģi īpašnieki iemaksātu kaut kāda veida uh, nodevas ja vēlamies panākt vienošanos ar padomi, tad tādā gadījumā tas ir mūsu ziņā nākt klajā ar tādu priekšlikumu, kas būtu gana konkrēts, pārdomāts, objektīvs, tāpat laikā pragmatisks, īstenojams, lai varētu nonākt pie tā, ka padomu varam pārliecināt. Un es domāju, ka te man referents piekritīs, es domāju, ka šī iespēja mums ir. Ja mēs to vēlamies, mēs varam virzīt šīs lietas visus priekšu un censties. Uh, šīs izmaksas, kas šobrīd 80% pāriet uz Azijas valstīm, novirzīt mūsu virzienā. Es domāju, ka tā tas ir iespējams, un mēs radīsim jaunas darba vietas. Tas būs, tas būs darbs, kas būs veicams šeit, un tāpēc mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai ar šīs regulas palīdzību, ar šo tiesību aktu palīdzību mēs varētu regulēt kuģu pārstrādi. Un es domāju, ka tāpēc mums arī ir jāapsver visas šīs idejas, lai atrastu tās pašas labākās. Paldies! Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Thank you, Mr. Chairman. My... Paldies, priekšādātāji. Es esmu atkrituma pārstrādes dien, dienesta vadītājs un pirmām kārtām gribu teikt lielu paldies par visu jūsu paveikto darbu šeit vidas komitejā strādājot pie šī jautājuma. Tas pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Uh, mans direktors, solidar, direktors Soldāta Blanko to jau teica pirms divām nedēļām jo ļoti daudz kuģi tiek, pārst, ne, ļoti daudz kuģi tiek pārstrādāti katru gadu, un tas notiek pilnīgi nepieņemos neatbilstīgos apstākļos, gan, ja skatāmies uz nodarā, nodarīto kaitējumu vidi, videi šajās pludmalēs, Dienvidu Austrumāzijā, gan uz citiem aspektiem. Runājot speciāli par, tieši par finansiālajām motivācijas schēmām vai iespējamo apdrošināšanas mehānismu šādos gadījumos, to komentējot var teikt lūko, par apdrošināšanas mehānismu runājot. Zināmā mēram esam, šeit, šeit mums ir tāda, tādas dalītas domas, dalīta attieksme, jo komisijā ir radušās zināmas nopietnas bažas attiecībā uz administratīvo ietvaru un slogu, kas tādā gadījumā gadītos, radīt, radīt, rastos, ja tiktu, lūk, izveidot šādu finansiālu motivācijas schēmu. Un turklāt piedāvāto iespēju vidū apdrošināšana varbūt ir tikai viens no elementiem, un varbūt pat vismazāk eh, apgrūtinošais instruments. Bet bet mēs piekrītam jūsu paustajām bažām par to, ka šis mehānisms nav tā izstrādāts, lai konkrēto mērķi atbilstīgi arī sasniegtu. Finanšu mehānisms, eh, kas līdzinātos apdrošināšanai, sākotnēji paredzēts, lai aizsargātu kuģu īpašniekus pret riskiem, ko tie nespēja kontrolēt. Bet šajā gadījumā risku jau rada pats kuģi īpašnieks, kuģi īpašnieki pieņemtais lēmums. Un tāpēc mēs uzskatām, ka tāpēc šis instruments varbūt nav tas pats piemērotākais mērķu sasniegšanai. Un tas fakts, ka tā pārvaldīšana būtu uh, vienkāršāka nekā varbūt citas alternatīvas iespējas, mūsuprāt, tomēr ir nepietiekams arguments šī instrumenta izvēlē. Uh, um, Jebkurā gadījumā vēlos paskaidrot. Komisijā esam sastapušies ar tādu fundamentālu dilēmu, un jūs jau dažus to norādījāt. Izvēle starp finanšu motivācijas schēmas piemērošanu ES kuģiem vai visiem pasaules kuģiem. Tas nav vienkārši, tā nav vienkārši izvēle, jo lai kuru scenāriju mēs neizvēlētos, mēs varam nonākt pie eh, diezgan sarežģītas, kompleksas, politiski kompleksas situācijas un problēmām. arī tajā gadījumā, ja tie būtu tikai un vienīgi es kuģi, kas eh, saņemtu šādu, šādus atbalsta līdzekļus. Jo tādā gadījumā arī tiktu dot kaut kāda veida motivācija eh, kuģi īpašnieku maiņai, tātad karogu valsts nomaiņai. Gribu turklāt arī uzstāt, ka komisija šajos, šajās analīzes dokumentos jau ir iestrādājusi iespēju, kuras ietvaros varētu izveidot šādu finanšu mehānismu. Atbilstīgi likumdošanas priekšlikumam un, un darbs, ko mēs esam paveikuši, kā arī atbildes, ko esam saņēmuši no interesantām pusēm, mums parāda, uh, ka varbūt vislabākais risinājums tomēr būtu izstrādāt ļoti stri, striktu sankciju sistēmu tiem kuģi īpašniekiem, kas ne, nenodrošina atbilstību e, kuģu pārstrādes e, noteikumiem. Un šāda veida sankcijas tādā gadījumā nu, būtu kalpotu kā tāda negatīva motivācija, tā tad demotivētu kuģi īpašniekus nodarboties ar neatļauto praksi. Tas arī viss, kas man sakāms, paldies priekšādātāji. Liels paldies, nu un tad tagad došu vārdu referentam vēl, lai viņš sniedz noslēgumu kopsavilkumu. Van Dalen and uh, Christine. Vēlētos pateikties Vandālen kungam un Krisam Dēvisam. Jā, mēs vēlamies sasniegt šos mērķus. Mēs nevēlamies, lai kuģi mainītu karogu valsti. Mēs vēlamies, lai kuģi tiktu pārstrādāti smuki. Mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas darbotos. Un es nerunāju šeit vispār par prestižu nevienai no šīm izvēlēm, bet mums ir jātic tam, ko mēs izvēlamies. Un patiesībā šobrīd ir situācija, kurā mēs visi vēlamies vienotu mērķi, bet mēs nezinām, kā šo mērķi sasniegt. Uh, jā, mums eh, ir jārīkojas ātri, bet mēs nedrīkstam rīkoties muļķīgi. Fjellnerkungs, mums ir ietekmes seku novērtējums jau sagatavošanā šī ziņojuma projekts tiks sagatavots nākamnedēļ, un 6. februārī jau tas būs publiskos savā galīgajā teksta redakcijā. Šajā ietekmes seku novērtējumā parādīsies, kādas būs dažādo izvēlņu sekas, lai nav tā, ka mēs vienkārši mēģinam ar dažādiem argumentiem uz papīra lapas uzrakstītiem pārliecināt viens otru, kāds ir labākais risinājums. Jā. Protams, visi mēs vēlamies rast risinājumu, to jau pieminēja Prodīkungs, bet šim risinājumam ir jābūt dzīvot spējīgam un darboties spējīgam reālajā dzīvē. Cekakis kungs, Hongkongas konvencija pat ratificēta prasīs laiku, lai tā tiktu īstenēta, un komisija savos priekšlikumos mēģina runāt ar šiem siera caurumiem Hongkongas konvencijā, bet eh, mēģināsim Eiropā darboties tā, kā mums ir vislabāk, un ja tas, protams, nāks par labu arī strādājošajiem rūpnīcās ārpus Eiropas Savienības, tad tas tikai būs plus, pievienotais plus, bet eh, mēs eh, vēlamies pateikt, ka kuģi, kas tiek sagriezti pludmalēs Dienvidu Austrumāzijā, nogalina cilvēkus un nāk par sliktu videi. Kris, apvienotās karalistas valdībai šobrīd ir, kā jūs teicāt, ļoti daudz negatīvu komentāru par mūsu priekšlikumu, bet es esmu ticējis arī ar UK pārstāvjiem, un viņi apgalvo, ka šīs finanses schēmas. Neviens neteica, ka es tam neticu. Viss teica, jā, interesants priekšlikums, redzēsim, kā tas darbojās, bet neviens man sejā nepateica, es neticu tam, ko jūs te spriedelējat. Ja mēs vēlamies, lai šis dosie darbotos, tad tas ir atkarīgs no mūsu radošuma, fantāzijas, idejām, gudriem risinājumiem un lai mēs zinātu, kāda būtu šo viedo risinājumu sekas. Viegli jau tas nebūs. Ir ļoti grūti vienoties par risinājumu, bet mēs eh, negaidām brīnumu. Un eh, cerēsim, ka mums tiešām būs pietiekami daudz radošuma un vieduma, lai mēs šos risinājumus redzētu īstenot dzīvē. Es eh, otro reizi vairāk to neatkārtošu un paldies. Paldies, saka prieksēdētājs Šluterkungam. Tā tad eh, mēs vēl vienosimies, kad mēs balsosim par šo ziņojumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš arī jums ir zināms, bet redzēsim un arī plēnumā nav noteikts, kad mēs par šo ziņojumu runāsim. Bet tagad es vēlētos sveikt mūsu vidū īrijas vides kopienu un vietējo pašvaldību ministru Filu Hagana kungu. Ārkārtīgi interesants. Mēs izskatīsim ārkārtīgi interesantas tēmas. Hogankungs, mēs esam tikušies jau iepriekš, esam tikušies pat vairākas reizes jau jūsu prezidentūras sagatavošanas etapā. Un eh, toreiz diskutētais jautājums atkārtosies diskusijās arī šoreiz. Un eh, jums ir arī daudz citu prioritējami jautājumi prezidentūrā. Piemēram, Jūs eh, pieminēsiet arī budžeta plānu un arī LIFE programmu. Bet eh, arī lau, kopīgo lauksaimniecības politiku, kas eh, ietekmē vietējās pašvaldības. Lauksaimniecības komitejā šobrīd, šodien notika balsojums, un arī mūsu atzinumam ir nozīme. Mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs nākotnē strādāsim un kādā veidā īstenosim lauksaimniecības, kopīgās lauksaimniecības politikas reformu. Jūs strādāsiet arī klimata jautājumu sastāv, eh, sakārtošanā, piemēram, CO2 samazināšana automašīnās līdz 20. gadam, un arī cits svarīgs ziņojums, kura referents esmu es, proti ziņojums par klimata aizsardzību, tā saucamais backloading. Kādā veidā mēs turpināsim Eiropas klimata politikas īstenošanu? Emisijas kvotu tirzniecība darbojās, bet mēs vēlētos, lai šī sistēma darbotos vēl labāk. Jo šobrīd izskatās, ka CO2 cenas krītās un strauji. Rīt mēs par šo jautājumu runāsim mūsu komitejā, bet es vēlētos dzirdēt prezidentūras idejas un ko jūs darīsiet, lai sakārtot šo jautājumu Eiropā un mm, labāk. Februārī mēs komitejā balsosim par šo ziņojumu un aprīlī plenārsēdēm. Jūsu prezidentūras programma ir ambicioza un Ir arī vides rīcības programma, kur jūs vēlaties sagatavot eh, jūsu prezidentūras laikā. Un eh, arī netiešā tirgus piesaistīšana. Ir ārkārtīgi daudz svarīgi un interesanti jautājumi. Tātad, Hogan kungs. Arī padomē ir daudz darāmā un viegli jums šie seši mēneši nebūs, bet tagad dod vārdu jums desmit minūtes, lai uzsvērtu prezidentūras svarīgākos punktus. Un pēc tam kolēģiem ir iespējams uzdot jautājumus. Mums eh, mazliet vajadzēs ieturēties laika rāmjos, tātad pirmajā jautājuma raundā jautājums uzdod ēnu referenti, koordinatori, un pēc tam pārējie. Prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un kungi, godātie deputāti. Man ir liels gods šodien uzstāties jums priekšā un runāt par septītās īrijas prezidentūras vidas programmas tēmām. Pirmo reizi šodien uz, uzstājos Eiropas parlamentā un pirms gandrīz diviem gadiem es jau sāku runāt par to, kāds būs īrijas prezidentūras prioritātes, un mēs vēlējāmies sadarboties ar visām institūcijām, jo uzskatām to par Eiropas demokrātijas pamatu. 11. gada oktobrī es jau sāku sadarbību ar šās komitejas deputātiem, un pēc eh, tam mēs esam tikušies gan Briselē, un eh, esam tikušies arī šodien ar citiem komiteju pārstāv, pārstāv, pārstāvjiem, un esam runājuši arī par, un esam tikušies arī Dohas klimata konferencē. Un um, mēs uh, mēģināsim iepazīstināt jūs ar mūsu prezidentūras prioritātēm un ceram, ka mums būs uh, sešu mēnešu auglīgs darbs priekšā. Kā kolēģi jau zina, mūsu prezidentūra notiek smagas finanšu situācijas laikos krīzi tādā apmērā mēs neesam piedzīvojuši, un mēs nevaram vairāk pieturēties pie modeļiem, kur darbojās pirms krīzes. Un tomēr Eiropa 2020 stratēģija nosaka mūsu stratēģiskos mērķus nākotnē. Mēs vēlamies izveidot viedu Eiropu, ilgspējīgu Eiropu un iekļaujošu Eiropu. Un eh, šie trīs vaļi arī ir mūsu prezidentūras pamats. Mēs vēlamies nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmu, kura viducī būs cilvēks. Mēs vēlamies jaunrādi, mēs vēlamies labāk izmantot resursus un īstenot šos principus pilnīgi visās politikas jomās, tajā skaitā arī tā saucamajā Eiropas Savienības semestrī. Eiropas, um, Eiropas prezidentūras programmā tas viss parādās. Un, uh, protams, uh, mēs vēlamies Eiropu padarīt resursefektīvāku un arī ar mazāk izmešiem. Šodien es vēlētos komiteju iepazīstināt ar īrijas prezidentūras prioritātēm. Prioritātēm tieši vidas stratēģijā, likumdošanā un arī tajā, cik svarīgi būtu darboties startautiskā arēnā. Es esmu pārliecināts, ka komitejai interesēs dzirdēt, ka septītā vides ietver programma mums ir ārkārtīgi svarīga. Mēs vēlamies izveidot eh, šo septīto programmu, kura iekļaut arī Eiropa 2020 stratēģijas elementus. Tajā skaitā jau manis pieminēto resursu efektivitāti. Šī programma tika publicēta tikai pirms diviem mēnešiem, bet padomi jau cītīgi strādā, un Kipras prezidentūra uzsāka darbu pie šī dosjē. Mēs eh, divos mēnešos esam paredzējuši sešas darba grupas tikšanās. Iespējams, ka mums izdosies panākt jau pirmajā lasījumā vienošanos par šo dokumentu jau līdz jūnijām. Tas ir ārkārtīgi ambicijos mērķis, un esmu, ap, esmu pārliecināts, ka mums izdosies ar parlamentu sadarboties. Cita vidas jautājuma aktualitātes ir Eiropas klimata piemērošanas stratēģija. Ja šī klimata politijas, politikas iniciatīva, kuru sagatavos komisija līdz martam, tā arī īrijas prezidentūrai ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mēs to izskatīsim jūnija padomē. Jāsaka, mums ir ārkārtīgi apjomīgi dosie, pie kuriem jāstrādā, un mēs uzmanību vērsīsim tieši uz tiem, jautājumiem, kas mums ir prioritējami. Vispirms eh, ir divi ļoti svarīgi priekšlikumi, kā samazināt CO2 izmešas. Nākamais emisiju tirzniecības schēmas izmaiņas divi dosjē. Vispirms mēs mēģināsim palielināt juridisko drošību uh, un nākamais runāt par 13. 20. gada CO2 izsoļu nolūkiem. Un nākamais ar mums ir tirzniecības saist, saistītais priekšlikums ir apturēt šo kvotu tirzniecību un iekļaut šajās kvotās arī starptautisko civilās aviācijas organizāciju. Vēlreiz Mēs eh, vēlamies panākt pirmajā lasījumā vienošanos par šo priekšlikumu. Ir vairāki priekšlikumi un eh, iespējams, ka mums neizdosies pabeigt to izskatīšanu līdz garam, un tomēr vēlētos pieminēt divas no tiem. Viens priekšlikums ir eh, samazināt uh, fluorgāzu izmešas, kuras arī šobrīd augstā lielā mērā tiek pieskaitītas siltumnīca gāzēm. Un uh, otra būtu direktīva samazināt uh, izgāstuvju, atvērto izgāstuvju izmantošanu. Par šo dosie mēs uh, marta padomē runāsim, un pēc tam jūnijā tiks sagatavots progresa ziņojums, kuru mēs tālāk nodosim jau izstrādāšanai Lietuvas prezidentūrai. Runājot par klimata likumdošanu un par vidas aspektu, mēs esam ārkārtīgi ambiciozu programmu sagatavojuši. Vispirms vēlamies runāt par ūdeni. Kaut arī vēl šeit viss nav atrunāts, mēs tomēr vēlamies cieši sadarboties ar parlamentu, lai panāktu vienošanos jau pirmajā lasējumā. Jūs tikko runājāt par kuģu pārstrādi. Mēs vēlamies nodrošināt, lai pilnīgi visi kuģi tiktu pārstrādāti ievērojot strādājošo tiesības un vidas aspektus. Un arī šajā, moment, šajā aspektā mēs vēlamies panākt pirmajā lasējumā vienošanos ar parlamentu. Komisijas priekšlikums par uh, bateriju direktīvu, lai baterijas, kurās tiek izmantots noteikts kadmija līmenis, tiktu adekvāti pārstrādāts, arī šeit mēs ceram uz pirmajā lasījumā vienošanos. Vēlētos uzteikt Kipras prezidentūras laikā panākto. Jāsaka, panāktais ir saistīts ar 14. 20. gada daudzgadu finanšu schēmu, un mēs redzēsim, kas notiek par šī, šo finanšu schēmas vienošanās jomā. Komisija ir izstrādājusi un strādā pie ģenētisko resursu labākas izmantošanas un sadarbība ar dalību valstīm, kurās notiek Nagoja protokola ratifikācija, kas nodrošina mm, sākotnējo ģenētisko resursu pieeju. Mēs uzskatām, ka ģenētiskiem resursiem ir jāizveido attiecīgas datubāzes, ar kurām varētu dalīties dažādas dalību valstis. Visticamākais, ka marta padomē mēs runāsim par šiem jautājumiem, un pēc tam jūnijā tiks sagatavots progresa ziņojums, kur nodosim Lietuvas prezidentūrai. Un visbeidzot, vidas likumdošanā vēlētos pieminēt vēl vienu priekšlikumu, kurā mēs sagatavosim vidas ietekmes saku novērtojumu direktīvu. Mēs Marta padomē runāsim par to, un jūnija padomē stādīsim priekšā progresa ziņojumu. Kaut arī radiācijas jautājumi ir galvenokārt energopadomas kompetencē, mēs eh, strādājam arī pie šiem jautājumiem. Un eh, Prezidentūrā vēlamies īpaši uzsvērt pamata drošības standarta direktīvu, kuru uzskatām par vienu no prioritējumām, jo tā nodrošinās augsta līmeņa pacientu strādājošo aizsardzību un izvairīšanos no jonizējošā starojuma. Vēl bez šīs ļoti ambiciozās programmas mēs eh, vēlamies pārvaldīt Eiropas vidas pārvaldību saistībā ar starptautiskiem kritērijiem. Šādā kontekstā ir piecas prioritātes, kuras vēlētos šeit pieminēt. Vispirms starpvaldību vienošanās un apvienoto nāciju vidas programma. Ir doma izveidot, izveidot nosacījums, kas attieksies uz dzīvesudraba pārstrādi. Īrijas prezidentūra ir aktīvi strādājusi pie šiem jautājumiem, un Ženēvā pagājušajā nedēļā notika diskusijas. Man ir liels prieks paziņot, ka Irijas prezidentūra spēlē pozitīvu un aktīvu lomu šajās sarunās un izdevās panākt vienošanos pagājušā sestdien. Rio plus 20 konferences eh, konferences rezultātus arī mēs mēģinam ieviest mūsu likumdošanā. Un eh, nākamajā mēnesī Naurobi ir paredzēta jauna tikšanās, kurā apvienotās nācijas nāks klajā ar jaunu ambiciozu programmu ilgtspējīgai vidas attīstībai. Mēs strādāsim pie šo procesu koordinācijas Eiropas līmenī. Martā mēs eh, runāsim par citas konvenciju Bankogā, kurā tiks eh, runāts par jaunu dzīvnieku sugu aizsardzību tādu kā Āfrikas zilonis, degunradzes un vairākas haizivju sugas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši konkrētu haizivju aizsardzībai. Nākamais ir ķīmisko vielu konvencija. Tās ir Stokholmas, Rotterdams un Bāzels konvencijas. Un vēlamies Eiropas Savienības līmenī organizēt konferences, un tā un aprīlī un maijā divas nedēļas būs viena konference Ženēvā. Mēs vēlamies eh, samazināt izmaksas un pierādīt, ka pārvaldību koordinācija nāk par labu videi. Un visbeidzot, par starptautiskajiem mūsu jautājumiem. Klimata sarunās eh, mēs piedalīsimies apvienoto nāciju konferencē. Un kaut arī pagājušajā mēnesī Dohā nebija sasniegts īpaši daudz, mēs tomēr vēlamies 15. gadā panākt globālu vienošanos par to, kādi ir apvienoto nāciju mērķi. Samazināts siltumnīcas gāžu izmešas visā pasaulē. Tas attiecās arī uz Kyoto protokolu, un tomēr tajā ir apkopot tikai 50% no siltumnīcas gāzu izmešiem. Tāpēc ir svarīgi, lai līdz 15. gadam mēs panāktu vairāk valstu pievienošanos. Visticamākais, ka mēs redzēsim būtisku progresu maijā, jū, maijā jūnijā. Aprīlī notiks neformāla vidas ministru konferences par to, kādā veidā Eiropas Savienība var aktīvāk darboties starptautiskā līmenī vidas jautājumos. Un šajā fórumā mums būs iespēja runāt par Eiropas Savienības ambīcijām siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanā. Mēs vēlamies radīt adekvātu pamatu, lai runātu par gaisa kvalitāti pilsētvidē. vidē. Energoministri sāks savu neformālo ministru padomi, balstoties arī uz mūsu ministru padomas rezultātiem. Un uh, Dublinas konferenču centrs ir saņēmis īpašu certifikāciju par savu vidē draudzīgumu. Un noslēgumā, priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikt, ka mūsu programma ir ārkārtīgi ambicioza, stratēģiski svarīgās jomās, tādas kā septītā zinātnes un pētniecības ietver programma un citi. Un mēs esam pārliecināti, ka rotējošo prezidentūru būtiskākais pluss ir tāds, ka mēs turpinam viens otru darbu. Mēs strādāsim pie Eiropa 2020 stratēģijas izpildes un mēģināsim pār nozaru pieeju piemērot daudzās jomās. Jo ātrāk mēs vienosimies par septīto ietvaru programmu, jo ātrāk mums būs iespējams sasniegt 2020 mērķus. Atcerēsimies, ka laika vairs nav daudz. Mēs vēlamies iestāties par augstiem vidas standartiem, bet tam mums būs nepieciešama sadarbība starp institūcijām. Un šī sadarbība būs iespējama kvalitatīvi tikai tad, ja labi darbosies sadarbības starp padomu un parlamentu. Eiropas Savienībā ir ļoti aktīva programma sadarbībai ar pārējiem pasaules spēlētājiem, un mēs šo darbu turpināsim. Protams, mums ir jādomā arī par cenu, un tomēr mēs ce ceram, ka mūsu prezidentūras sasniegtais būs darba vietu palielināšanās un dzīves kvalitātes uzlabošana Eiropas Savienībā. Protams, ka vides un klimata izaicinājumi ne tikai Savienībā, bet arī pasaulē ir lieli, un to pārvarēšanai ir jāstrādā visām trim institūcijām kopā, jo tas dod pievienoto vērtību. Mēs esam to uzskatījuši par prioritātēm 15 pēdējos mēnešos un vēlamies virzīties uz konstruktīvu dialogu ar jums un ar jūsu komitejas deputātiem ar referentiem, ar ēnu referentiem, un es ļoti cieši sadarbošos ar jums un jūsu kolēģiem intensīvās diskusijās. Thank you very much for your presentation. Liels paldies par jūsu prezentāciju un jūsu ļoti ambiciozo programmu. Un tagad es vēlētos dot vārdu koordinatoriem un citiem runātājiem un pāriešu uz vācu valodu. Un mums te ir arī daži līdzklausītāji, ir, kam katru dienu ir eh, darīšanas ar uh, mūsu likumdošanu. Mums šeit ir birgermeisters no Rūras apgabala un laipnē sveicinu viņu. Nu, es labprāt viņam dotu vārdu, bet nu, tas it kā nav uh, paredzēts pēc protokola, bet nu, katrā ziņā sirsnīgs veids viņš iesanāksmē. Uh, Mēs eh, nonākam pie pirmās eh, jautājumu raunda. Vispirms došu Zēberkungam vārtam, Lajankungam, Kristai Klāsai un tad. Kosvas Kostet, dann der Kollege Gebrandi un abschließend Karl Schlüter und Corinne Lepage und Margareta Ulskog. Die beiden werden noch nachgetragen. Und Nu, un beig beigās Vittorio Prodi vēl vēlas izteikties. Jā, labi. Man ir jāierobežo jūs laiks ar divām minūtēm. Un pirmais lūdzu Zēberkungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man prieks redzēt eh, ministru Hogan kungu šeit mums eh, bija eh, Viņam ir ļoti plaša programma, ļoti daudz iniciatīvu, jūs runājat par ETS un blacklo, uh, backloading un mm, padomē, jūs gatavojaties mm, par to runāt, kādā veidā, jo mēs parlamentā drīz gatavojamies balsojumam. Un uh, daži vēlas atsaukt uh, mūsu priekšlikumu, uh, tātad komisijas priekšlikumu, jo trūkst šīs tiesiskās noteiktības un kā ar rūpniecību, vai viņi varbūt sasniegs, varbūt nesasniegs šo 21% tālāk siltumnīca efekta um, gāzes. Un mūsu pašu mērķi CO2 izmešu samazināšanai. Un mums ir lielas vīdes problēmas, kas eh, principā var novest mūsu pūliņus eh, pie negatīva rezultāta Uh, ūdens likumdošana, arī tā, protams, mani interesē. Varbūt jūs varētu man vairāk pastāstīt par padoms darba grupu uh, darbu, kā padomi, nodro, kā, kā īrijas prezidentūra nodrošinās virzību uz priekšu. Un es domāju, ka tas būtu interesanti arī mūsu viesiem, ja jūs pastāstītu par prioritātēm un par to, kā dažas kaitīgas vielas būtu jāaizliedz izmantot ūdens attērīšanas iekārtās, tālāk ūdens kvalitāti. Austrijā, Vācijā, lielajās pilsētās ar gaisa kvalitāti ir milzīgas problēmas, un, un e, robežvērtības ir pārsniegtas. Uh, virknē mm, kaitīgu vielu. E, kā būs ar šīm limitvērtībām, vai likumdošanā tās tiks mainītas? Mums ir milzīgas problēmas ar e, šīs likumdošanas īstenošanu. Jolainets nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Un paldies, ministra kungs, jūsu priekšlikumi izklausās labi. Un cerams, ka īrijas prezidentūra uh, paliks vēsturē kā zāļa prezidentūra. Nun, um... Un cerams, ka daudz no lietām, par ko jūs runājat, arī realizēsies dzīvē. Vēlētos runāt par trīs lietām. Uh, mums ir Rio konference. Uh, par ko nedrīkst aizmirst. Eh, šeit eh, Eiropa ir uzņēmusies virkni saistību, tātad ilgspējīgas attīstības mērķus, un jautājums ir par to, kur tad ir mūsu pašu uh, ilgspējīgas attīstības stratēģija. Uh, kaut kur runājot par Rio un gatavošanos Rio, jaunā stratēģija kaut kur pazuda, bet vecā beidzās 12. gadā. Tā kā vajadzētu to atgriezt atpakaļ. Es ceru, ka īstenošana, integrācijas politika, eh, ka visas jūsu prioritātes tiešām eh, arī piepildīsies. Un būtu ļoti labi, ja vīdas ministru padome tiktos ar eh, enerģētikas ministru padomu, jo šeit ir daži konfliktējoši jautājumi, savukārt daži jautājumi mm, ir tādi, par ko vajadzētu spriest kopā. Piemēram, runājot par atjaunīgo enerģiju attīstību, vajadzētu noteikt ļoti skaidrus mērķus rūpniecībai, un e, īstenībā mūsu tiesību aktos tas e, būtu jāparedz, un jums vajadzētu par to vienoties ar vīdes ministriem. Tālāk runājot par augsnes aizsardzības jautājumu. Uh, Uh, pieeja taisnīgai tiesai. Arī šis jautājums nereti tiek aizmirsts. Uh, Orhus konvencija un tās īstenošana arī nedrīkst uh, atlikt malā. Mums ir jāveido šī zemoglekļa stratēģija, attīstības stratēģija. Tas spricht dann Chris Davis. Thank you, Chairman. Um, I'll be... Chris Davis nākamais. Uh, Tā kā īrijas prezidentūra ir pārņēmusi e, grožus, e, eh, CO2 cenas ir nokritušās e, viszemākie līmenī, vai tā ir jūsu vaina? Nu, nē, protams, es jau saproti. Jūs sacījāt, ka mums ir šis te backloading priekšlikums, un tas ir izraisījis uh, lielas runas, bet svarīgi ir paturēt tirgus mehānismu, kurš pašlaik draudz sabrukt. Nu, mums ir grūtības parlamentā, bet padomē tās būs vēl lielākas. Nākošais punkts par cites konvenciju. Es domāju, ka citas konferencēs ES valsts darbojas kā atsevišķas dalībvalsts un nerunā vienā uh, balsī. Es domāju, ka šeit vajadzētu labāk koordinēties, jo ir ļoti slikti uh, dzirdēt, ka Eiropas Savienība ir atturējusies uh, eh, balsojumus par kaut kādiem jautājumiem un nespējas panākt vienošanos ar partneriem. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Minister, for... Paldies, ministra kungs, ak nākamais runātājs, un paldies par jūsu programmas prezentāciju. Es tiešām uh, gaidu sadarbību ar jums pie šiem jautājumiem. Es gribēju runāt par ETS. Es neesmu pārliecināts, ka tas jautājums būs tik grūts, jo te jāpārliecina tikai viena valsts, proti Vācija. Un kā jūs panāksiet, ka Vācija mums pievienosies, kā jūs paskaidrosiet Altma, Pēteram Altmaieram, ka starpība starp jā un nē ir tāda, ka ja jūs atturaties, tad tas tāpat nozīmē nē. Un jautājums, kā jūs ar kolēģi Altmārieru runāsiet. Bet jāskat, jāsaka, ka mēs pašlaik mēģinām glābt ETS, bet mums vajag struktūrāls pasākums, lai uh, šī sistēma darbotos. Uh, Jo, ja mēs paliksim tikai pie backloading, tad tas eh, nozīmē, ka pēc pāris gadiem mums tik un tā būs problēmas ar ETS. Par klimatu. Es dzirdēju par 22. un 23. aprīli. Eiropai beidzas laiks. Dohā Banki Mūns sacīja, ka viņš aicinās starptautiskos vadīt, eh, vadīt valstu vadītājus sapulcēties un mēģināt pārmest tiltu pār šo te risku, ka pasaules sas var sasilst par diviem grādiem un visu pārējo. Un tas būs ļoti ātri, jau 14. gada septembrī. Kā e, jūs panāksiet, ka Eiropa var veikt vairāk tikai dažus mēnešus pēc e, jūsu prezidentūras? Pasauli gaida līderu vadību no Eiropas. Un vēl pēc gada Eiropai jau jābūt gatavai eh, pēc 20. Eh, gada pakotnei. Un ja mēs to nevarēsim izdarīt, un bez ES starptautiskā progresa vienkārši nebūs. Thank you, Bas, and now I want to give the floor to the minister to reply. Ministra kungs, došu jums vārdu atbildēm. Liels paldies, Ričard, par šo jautājumu attiecībā uz backloadingu. Jāsāk, ka īrija tiešām centas, centīsies uh, ieviest lielāku skaidrību ETS direktīvas piemērošanā, lai uh, izsoļu kalendāru varētu pielāgot katram tirzniecības uh, periodam. Attiecībā uz tirgu, mēs vēlētos panākt eh, tātad eh, vienošanos ar parlamentu pirmajā la lasīmā. Un tur īstenībā, starp citu, ir panākt tikai 21 vārds, tā kā es nedomāju, ka būs daudz ko spriest un ka tas būtu ļoti sarežģīgi. Nu, eh, ir, protams, arī pretestība visam, back, visai backloading idejai kā tādai. Uh, bet dažas eh, dalībvalstis nav pieņēmušas galīgo nostāju par šo jautājumu. Tāpēc es aicināšu šīs valstis, nu, beidzot eh, izšķirties, lai mēs varētu kaut kādu noteiktību panākt un skatīties, vai mums vispār to izdosies dabūt cauri vai ne. Attiecībā uz Ričārda jautājumu par floru saturošajām siltumnīca efektu izraizošajām gāzēm, par 7. novembrī tiks pārskatīta 2006. gada regula ar mērķi palielināt centienu samazināt uh, floru gāzu izdalīšanos, kas ietekmē klimatu. Un ir uh, piedāvāts paplašināt aptvērumu regulām, iekļaut arī, piemēram, uh, saldētāju transportu, refrižerators, kā arī komerciāli un maisaimniecībās izmantojamos leduskapju iekārtas un dzesēšanas iekārtas un tā tālāk. Tā kā faktiski ir iespējas virzīties uz priekšu ar šo dokumentu īrijas prezidentūras laikā. Nu, tas gan ir saistīts ar džitiem tehniskas dabas jautājumiem, un mēs centīsimies veicināt progresu. Uh, un uh, virzīšanos uz priekšu. Attiecībā uz gaisa kvalitāti. Es e, Dublinā 22. aprīļa neformālajā padomē būšu priekšsēdētājs sanāksmē tieši par gaisa kvalitāti un tieši par to, kā pilsētas var dot savu ieguldījumu un būs eh, tā tad arī prezentācija par zaļo galvaspilsētu sacensībām vai konkursu, par kuru informēs komisija. Jo Lainens minēja virkni jautājumu attiecībā uz Rio plus 20. Jā, mums šeit tiešām ir pamatīgi apstrādā, jo Tas ir saistīts ar gan ilgspējīgas attīstības mērķiem, gan ar virkni citiem uzdevumiem, kas ir jāveic. Kas attiec uz STG, tad arī īrija, protams, dos savu ieguldījumu šajā darbā caur mūsu eh, vēstnieku Ņujorkā. Un UNEP padome 27. sesija, kas notiks Nairobi, ir kritiski svarīga, lai tur tiktu panākt vienošanās par virkni jautājumiem. Tur UNEP ir paredzēts jaunas pārvaldības struktūras, veidojot augsta līmeņa ANO fórumu par ilgspējīgu attīstību. Un, protams, kā mums būs jāstrādā pie šī jautājuma prioritāte būtu jāliek uz septīto DAP, un es zinu, ka jūs esat interesēti šajā jautājumā, interesējušies to iepriekš, un tāpēc es ceru, ka mēs arī sadarbosimies par eh, š, mm, attiecībā uz šo dokumentu. Es domāju, ka tā ir viena no tādām svarīgākajām ministrijām <laughs> īrijas prezidentūrē. Daudz no jums pieskārās arī 30. gada klimata mērķu sasniegšanai. Arī par to mēs runāsim aprīļa padomē. Es veicināšu darbu kārtību, dodot cilvēkiem iespēju, lai parādītu, kādam jābūt ambīciju līmenim un kur mums, ko mums vajadzētu sasniegt un tas ietvers arī pusdienu diskusijas ar enerģētikas ministriem, lai būtu integrēta attieksme e, šim jau, uz, pret, attiecībā uz šo jautājumu no abu uh, pušu ministriem - vidas un enerģētikas e, tālāk. Klimata darba kārtība acīm redzot, tātad būs pamats diskusijām par citas, kas tika minēts. Jā, tas ir normāli, ka es runā vienā balsī un īrija darīs visu labāko, lai panāktu vienot nostāju par visiem jautājumiem pirms Bankokas, un es ceru, ka mums tas arī izdosies. Par sīles, kas ir daļa no EAP, ko pieminēja uh, Jolēnens, mēs uh, koši, uh, cieši sadarbosimies ar citām dalībvalstīm, un mēs uh, sīles iekļausim Tā šķiet, ka tas ir visu šo brīdi, saka ministrs. Labi, nu tad nākamais otrais jautājuma rauns. Un vispirms Kārlim Hainsam Florencam vārds lūdzu. Paldies! Ministra kungs, es ārkārtīgi priecājos, ka esat ieradies šeit pie mums. Mēs jau esam sen pazīstami un esam nereizi vien kopā pusdienājuši Un arī klāt šobrīd ir Rūras reģiona delegācija, par ko arī priecājos, kurs, un kurus vēlos sveikt šeit mūsu vidū. Nu, es negribētu, lai jūs tagad katru dienu nākat un sniedzat mums svaigāko ziņojumu par to, kas norisinās komisijā. Tomēr gribētu lūgt jūs pievērst vairāk uzmanības tam, kas ticis eh, nolemts arī šeit. Un tā, lai šeit pieņemtie lēmumi tiktu Eiropā arī īstenot. Jo, lai kuras arī nedotos, ar mani vienmēr runā cilvēki, kas saka, lūk, kāda atšķirība ir dažādu jautājumu interpretēšanā Vācijā, Itālijā, Nīderlandē un vēl daudz kur citur. Nu, man ceļš stāvs Un tāpēc gribēju lūgt jūs pārliecināties, ka jūs kopā ar kolēģiem darat mazāk, bet varbūt daudz kvalitatīvāk. Un ticiet man, kad es saku šodien. ka mums varbūt vajadzētu vispār ieviest kaut kādus jaunus dūmu detektorus. tikai tāpēc, ka kāds kaut kur aizmirsis uh, izslēgt gāzi. Nu, tādās detaļās mēs arī nevaram ieslīgt. Jūs paudāt, uh, jūs runājat par daudziem dažādiem jautājumiem, kas tiešām ir sarežģīti. Nu, piemēram, automašīnu direktīva, pasažieru automašīnu direktīva, šie tā tiks pārāk uh, vājināti, jo, un tas notiek lobiju ietekmē. Kas jums par to sakāms? Tālāk, Francāls Grostētas divām minūtēm, lūdzu. Paldies! Jāsaka, es gan nemaz nepiekrītu Karlam Heinzam Lorenzam. Bet realitāte ir tāda, ka vēlos jums, ministrs kungs, teikt lūko. Respektīvi, pirms mums ir ļoti ambicioza programma, ir jāpārliecinās, ka tiesība akti, kas pieņemt vidas jomā, tiek Eiropā arī piemērot un atbilstīgi piemēroti. Jo vienmēr sākotnēji eh, mums ir tomēr jāņem vērā viss, par ko esam balsu nobalsojuši iepriekš, ko esam apstiprinājuši iepriekš. Var jau nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem un tā tālāk ar visiem šiem oglekļu jautājumiem un tā tālāk. Esam, protams, nonākuši tādā krīzē, ka nav precedenta, bet man pār īpašas bažas rada šāds jautājums. Rūpniecības nozars un uzņēmumi jūt, ka tiem ir vajadzīga juridiskā skaidrība, drošība, bet viņi šobrīd ir nobežojušies par neskaidrību, un mēs reiz ik pa laikam parlamentā šo viņu situāciju atkal apdraudam, atkal balsojot par kaut kādu dokumentu, neskatoties, kā tas sasaistās ar iepriekš pieņemtajiem tiesību aktiem. Un tāpēc gribētu jums vērst jūsu uzmanību uz šo faktu. Un tā kā, nu, mēs runājam arī par um, par emisiju tirniecības schēmu, tad tādā gadījumā jāceras, ka daudzas dalība valstis eh, arvien vairāk izmanto eh, ogles kā enerģijas avotu, kas, protams, rada CO2 un ļoti lielos apmēros. Un tāpēc es domāju, ka jums, kā vides padomas ministram, vajadzētu domāt par šiem ļoti būtiskiem lieliem jautājumiem, kas ir delikāti pēc sava rakstura, respektīvi par eh, CO2 uztveršanu un saglabāšanu, kas varbūt ir viena atbilde problēmai eh, šai gadījumā, kad atkal daudz valsts pievērš ogļu kā kurināmā izmantošanai. Gebrandī, kungs, lūdzu tālāk. Paldies priekšādātāji! Paldies, ministra kungs, par jūsu izteikumiem. Man ir pāris jautājumi. Viens ir par ETS un aviāciju. Šķiet, ka tālāk darbam vajadzētu notikt Startautiskajā civilās aviācijas organizācijā ICAO. Es zinu, ka īrija tīri vēsturiski ir bijusi ļoti pietuvināta ar ciešām saiknēm ar ASV. Un šī valsts darbojas šajā organizācijā īpaši aktīvi, un tāpēc es gribētu lūgt jūs izmantot šīs brālīgās saiknes, lai varbūt izdarītu tādu nelielu spiedienu un nekā varētu nonākt pie labas vienošanās. Varbūt tajā brīdī, kad zvanīsiet atkal Baltajam namam, jūs varētu runāt arī par citas konferences Bankokā. Kā jo pirms trījiem gadiem iepriekšējā kop tikšanās reizē šķiet notika tāda, tāda, tāda pārpratuma Eiropas delegācijas starp ES delegāciju un ASV delegāciju. Kaut gan mērķi taču mums ir viena un tie paši. Otrs jautājums ir saistīts ar kopējo lauksamniecības politiku. Jau šobrīd runājot, lauksamniecības komiteja savā lēmumā jau ir pavainājusi daudz no priekšlikumiem, kas nāca no Eiropas komisijas šai ziņā. Un baidos, ka padome un lauksamniecības ministri izdarīs vēl, vēl tālāk to pašu. Un tāpēc mans jautājums ir lūkāts. Vai vidas ministru padome tad mēģinās vismaz kaut kādā veidā iejaukties e, šajās kopējās debatēs, kas padomē norisinās par KLP? Jo, ja tā to nedarīs, tad tādā gadījumā mums nekad neizdosies sasniegt tos mērķus, kas noteikti vidas aizsardzības jomā un ko esam jau sen noteikuši. E, un domāju, ka vidas ministru padomē par to jāuzņem zinām daļa atbildības. Vēl viens punkts. Gaidam arī no Eiropas komisijas uh, stratēģija attiecībā uz plastikātiem, uz plastmasas maisiņiem un tā tālāk. Cerams, ka tas būs visaptvarošs šis dokuments. Es zinu, ka īrijai šai ziņā ir ļoti laba pieredze. Varbūt jūs varētu pastāstīt sīkāk par to, par to kādā veidā eh, jūs esat centušies par to runāt arī padomas ietvaros. Un visbeidzot, SDGO ANO līmenī šķiet rada problēmas, jo ir šeit cīņas starp tiem, kas, atbalsta, kas strādā pie attīstības jautājumiem, tie, kas strādā pie vidas aizsardzības jautājumiem. Vai jūs varētu nedaudz pastāstīt mums sīkāk par šo jautājumu? Tālāk Kārls Līters lūdzu. Jā, sveiki un laipni sveicināts mūsu vidū. Man ir vēl viens jautājums par LCV. Jums ir prezidentūras laikā izcili iespēja panākt eh, progresu, strādāt pie komercionāliem transporta līdzekļiem. Tas būs labi gan biznesam, gan videi, gan arī patērētājiem. Un visas, visi rēķini par jebkāda veida eh, santehnisku un citiem pakalpojumiem būs daudz zemāki, ja mēs spēsim šo jautājumu noregulēt. Un tāpēc varbūt nevajadzētu tikai klausīties vienu kaut kādiem e, veciem ražotājiem, bet domāt par jaunu iekārtu ražošanu, tādus, kas būtu lētākas, eh, tā lai e, amatnieki un e, santehniķi varētu izmantot šīs jaunos, jaunos iekārtas, un tas būtu daudz lētāk. Un visbeidzot, sarunas par klimata aizsardzību un gatavošanās sanāksmēm polijā un tā tālāk Mums eh, iepriekšēji parādīsies tāda tendence, ka tajā brīdī, kad Eiropas ministri ierodas uz globālajām sanāksmēm, tad viņi ļoti daudz laika pavada mēģinot kaut ko noskaidrot pašu savā starpā un nevis nonāk pie reāliem risinājumiem un nāk lajā ar vienprātīgiem lēmumiem. Es tiešām ceru, uh, ka jums ir kaut kāds zināms plāns, kā panākt šo ministru eh, savstarpējo izskaidrošanās jau pirms tam, kad visi dodas uz šīm globālajām sanāksmēm. Es, protams, nezinu, kā to var izdarīt, bet varbūt ir kaut kāda veida, jo tādā gadījumā mēs varētu savu darbu efektivitāti globālā līmenī ievērojami uzlabot. Paldies! Tālāk Korina Lepāža lūdzu. Ministra kungs, eh, esat mīļi sveikts mūsu vidū. Divi jautājumi no manas puses. Pirmām kārtām, kas notiks ar šo tekstu, par ko parlaments nobalsoja pirmajā lasījumā par uh, ģēmo, jo šķiet, ka komiteja eh, komisija šķiet ir nolēmusi visu procesu sākt no jauna, ja es pareizi saprastu, šis paziņojums bija ļoti sarežģīts, tas tika, nāk, tas tika laists klajā vakar. Otram kārtām, vai jūs esat paredzējuši mēģināt ietekmēt komisiju tā, lai pieņemtie mēri un pasākumi attiecībā uz zināmiem, eh, zināmām precēm, kam raksturīgs toksiskums, eh, un te es runāju galvenokārt par eh, tādiem toksiskiem produktiem, kas, piemēram, izmantoti bišaudzēšanā, dravniecībā, tiktu aizliegt. Nu, piemēram, šis bifenols un tā tālāk. Paldies, nu un tad tālāk Krista Klāsa. Viņu gan pirmīt nebija pam pamanījis un nedrīkstam viņu katrā ziņā aizmirst. Un tāpēc ārkārtīgi atvainojos, ka viņu nepamanīja. Nekas, nekas. Jā, jā, tik uz sāniem jau jūs neskaties, ministra kungs. Jūs ne... Jūs runājāt par ailogu diskusiju, un es atzīmēju, ka jūs teicāt, ka noturēsiet trīs semināru par to jūnijā. Es ceru, ka tur tiks izmantots arī zināms zinātniskais pamats, tā lai rastos skaidrība, pirms jūs nododat vadības grošu tālāk Lietuvai. Es turklāt arī ceru, ka jūs spēsiet liet gaismu par šo ļoti neskaidro jautājumu. Jo ir, protams, jauni um, uh, faktori, kas var parādīties, un tāpēc ir vajadzīgi objektīvi kritēriji. Mēs vēlamies, lai mums būtu zinātnisks pamatojums pētījumi tā, lai ceļā uz 2020. gadu mērķu sasniegšanu, tas runāja par atjaunīgajām enerģijām, mēs varētu atbilstīgi arī darboties, jo komisijas priekšlikums šķiet šobrīd apdraud pašais uzsākto. Un tā atsaukšos uz to, ko teica Francois Grosteto un Kārskaits Florence. Mums ir vajadzīga stabilitāte. Un tā, lai mums uzticētos, tad, kad veicam savu darbu. Un te jārunā arī par saskaņotību starp, piemēram, dažādiem politiskas aspektiem, lauksemdzības politiku un vidas aizsardzības politiku. E, šeit ir ļoti spēcīgas saiknes. No vienas puses vēlamies kaut ko no ražošanas izņemt, tāpat laikā nu, domājam atkal par to, kā rūpniecību attīstīt, apsvežam enerģētikas jautājumus, Jāsaka, pašreizējā situācija man neapmierina. Jūs, kā ministrs, esat par to visu atbildīgs. Jūs atbildīgs par lauku reģioniem un arī par vidas aizsardzību. Un tāpēc gribu jums to visu lūgt paturēt prākšā. Paldies! Nē, nē, tomēr ļoti labprāt skatos sev pa labi un nu, pilnīgi noteikti ieraudzīšu jūs citreiz. Tagad skatīšos pavisam otrā virzienā un tā būs Marēta Ulskoga lūdzu. Paldies! Un paldies, ka jūs esat ieradies šeit šodien pie mums, ministra kungs. Ir tik ārkārtīgi daudz jautājumu uzdot un vairāk jautājumu uzdošanai tikpat kā nav palikuši. Un tomēr vēlētos atkārtoties. Paldies, ka jūs uzlikāt austiņas. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, ka jūs esat ieradies šeit. Tātad jau tik tālu uzklausīšanā jautājumi noteikti atklātoja, atkārtojās. Un es domāju, ka šobrīd visiem deputātiem šajā komitejā jautājums saraksts ir līdzīgs. Vēlētos vēlreiz atkārtoties. ETS sistēma, par to mēs esam diskutējuši pēdējā laikā un visas politiskās grupas nezin, ko darīt. Mēs zinām, ka di, eh, šī sistēma nav viennozīmīga. Un eh, nav nemaz tik daudz valstu, kuras pieturās pie līguma, un tomēr ir parādījušās jaunas valsts, piemēram, Austrālija, kur ir pievienojusies šai sistēmai, un pat Dienvidkorejas un Ķīnas vairāk reži, reģioni ir pie, izmanto šo sistēmu, kā arī Kalifornija. Tātad sistēma sāk izplatīties pa visu pasauli, ja tā varētu teikt. Un, ja mums neizdosies vienoties par kompromisu, par backloading, tad šī sistēma nedarbosies Eiropā. Kā jau vairāk deputāti šeit eh, izteica, kā jūs raugāties uz iespēju atbalstīt backloading sistēmu? Protams, pēc tam es atgrieztos atpakaļ pie sākotnējās idejas un vajadzētu noteikti izstrādāt ilgtspējīgu risinājumu tam, kādā veidā mēs varam samazināt CO2 izmešas. CO2 nodoklis Lieliski ideja, bet eh, šaubos, vai to izdotos īstenot un dabūt cauri padomē. Tas bija pirmais jautājums. Otrais par CO2 izmešiem no vieglajām automašīnām un vieglajām smavas kravas automašīnām. Mēs zinām, ka tie tās saistības, kuras ir saistīts ar izmešiem un to cenām, uh, un kāda ir statistikas dati. Tas viss ir būtiski mainījies kopš brīža, kad mēs pieņēmām šo lēmumu, un tas ir tikai pāris gadus atpakaļ. Ir pat eh, aizdoms, ka nozare neizmantoja toreiz pareizos statistikas datus, un tomēr šobrīd ir savāks pietiekam daudz argumentu, lai mēs izmainītu šo situāciju. Tātad eh, šobrīd tiek piešķirts eh, šausmīgi daudz kredītu automašīnu nozara Eiropas Savienībā. Kā jūs varat nodrošināt situāciju, lai mums būtu augstākas ambīcijas CO2 izmešiem? Lielas paldies par to, ka iekļāvāties divās minūtēs. Un tagad Vittorio Prodi vēl. Grazie, Presidente, e grazie anche, signor Ministru, per la sua presenza. Paldies, ministru kungs, un paldies, ka ieradāties šeit uz diskusijām ar mums. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Tas saistīts ar siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm un noteikumiem, kas tās regulē. Pretēji mana kolēģi teiktajam, es Kyoto saprotu tā, eh, pavisam citā veidā. Es nedomāju, ka ir gūts kaut kāds reāls progress pēc Balī deklarācijas tika noteikti šī kopējā, bet at, e, sadalītā atbildība, kas savukārt norāda, ka visa šī taisnīguma koncepcija tomēr netiek īsten, īstenot un tā netiek iestrādāt līgumos. Un tāpēc es domāju, ka šī iemesīja tirniecības schēma mums ir jāmaina tā, lai šīs prasības tur tiktu atspoguļotas. Tātad prasības nodrošināt taisnīgumu. Tas pirmais, ko gribēju teikt. Otrām kārtām. Globālā sasilšana ir fakts, klimata pārmaiņas tāpat, un tas viss jau ir novedis pie ievērojamiem postījumiem. Nedrīkstam nemirkli vairs kavēties. Mums ir jādara viss, lai aizsargātu savu augsni un savu planētu, un tas ir ārkārtīgi steidzams un sarežģīts uzdevums. Esmu vienkārši šokāts, kad redzu, ka šī jaunā kopējās lauksimdzīs politika vispār nerunā par šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi steidzami un ļoti nepieciešams. Ir ļoti svarīgi nodrošināt ciešu koordināciju šai jomā. Paldies, saka priekšādātais. Nu tad eh, jautājuma rauns ir noslēdzies un ministra kungs, nu, noslēgumā tad jums iespēja uz uzdotajiem jautājumiem atbildēt. Lūdzu. Lielas paldies! Paldies par visiem šiem izteikumiem un to, ka pieminējāt visos svarīgos jautājumus. Kārls runāja par ļoti svarīgu lietu Viņš arī teica, ka viņam mati ceļoties vai stāvus. Nu, jāsaka, es tā esmu pilnīgi kopā ar viņu saru, ka jūs negaidat tāds pats liktenis, kā man es dažus matus jau esmu zaudējis. Bet, nu, protams, ka īstenošanas pasākumi ir ļoti svarīgi attiecībā uz vidas aizsardzības tiesību aktiem. Es piekrītu jūsu izjūtām. Grostec kundze, jūs teicāt tieši to pašu, un tieši tāpēc mēs vēlamies ļoti būtisku uzsvaru likt septītajā programmā, pamatprogrammā uz šiem jautājumiem runājot tieši par pašu pie jau pieņemto tiesību aktu atbilstīgu īstenošanu īrijā, mums radās problēmas ar vēstījumu nodošanu tālāk, tāpat arī nebija atbilstīgās struktūras, kas ļautu vidas aizsardzības likums īstenot. Un tagad eh, iz, jaunizveidotā struktūra katrā ziņā mums lielā mērā palīdz. Ja tas nebūtu Eiropas, ja nebūtu Eiropas Savienības, tad katrā ziņā būtu tāds dalība valsts, kas ļoti daudz eh, no šiem svarīgajiem tiesību aktiem neievērotu. Jo šī kopējā struktūra katrā ziņā ir spējusi piespiest dalību valstis daudzos gadījumos rīkoties. Es domāju, ka tas ir nenoliedzams fakts, un nu, pierādījumi ir mūsu acu priekšā, un tāpēc es gribētu jūs mudināt, eh, turpināt strādāt pie šīs septītās DNP. Tā ir fokusēta pieeja, un viena no izšķirīgākajām jomām, protams, ir jau esošo tiesību aktu atbilstīga īstenošana un atbilstīgas inspekcijas eh, pasākumi. Un pilnīgi noteikti ar nepacietību gaida arī partnerības nolīgumu šai ziņā, kas attiecas uz er emisiju tirniecības schēmu. Es šķiet jau minēju, ka tas ir tā ir diezgan tehniska rakstura joma, kā parlaments to noteikti ļoti labi zina. Un gal galā lēmums ir jādzer par to, vai mēs šādu schēmu vēlamies vai nē. Un ja nav ETS schēmas, tad kāda ir alternatīva? Jums šeit būs loma spēlējama kā iestādēji, un mums būs arī jāpieņem lēmums. Tas nav vienkāršs lēmums, jo kas tad būs kā alternatīva? šai pašais pastāvošajai schēmai. Es domāju, ka tas noteikti būs arī viens no jūsu diskusiju tematiem, tad, kad strādāsiet pie grozījumiem, kas ir jūsu priekšā mans labais uh, draugs Čuvanē arī runāja par ciešajām saiknēm ar ANO. Uh, es atvainojos ar ASV. Nu jā, mums ir 40 miljoni īrijas izca, izcelsmes amerikāņu. Uh, nu, to mēs sajūtam pārsvarā Svētā Patrika dienā, ko katru gadu arī svinam, bet katrā ziņā patiešām ceram, ka mums būs arī ar premjeru jāparunā, lai viņš šīs lietas apspriest savā, savas ASV vizītes laikā, jo pilnīgi noteikti vēlamies gūt krietni lielāku progresu arī tirniecības jomā, tirniecības attiecībās ar ASV, un tad mēs varam pieminēt arī jūsu minētos jautājumus, kas saistīt lūk ar klimatu pārmaiņu apkarošanas darba kārtību Un tādā veidā mēs varēsim pārbaudīt, cik interesēts tad nu ir atkal jaunievēlētais prezidents Obama visu šo jautājumu virzīšanā uz priekšu. Varbūt, ka otrā sas, savas ievēlēšanas periodas laikā viņš spēs gūt vēl lielākus panākumus šai ziņā, nekā tas notika pirmajā ievēlēšanas perioda laikā. Jūs runājāt eh, plasmas, par plas, plastikātu, par plasmas maisiņiem un tā, un to, kā, ko īrija ir darījis jau lietas labā. Jūs teicāt, jā, īrija jau ir gūs panākumus. Uh, Nu, jāsaka, jā, mums tiešām ir pieredze šai ziņā. Esam noteikuši zināmu nodevu Un jāsaka, šāda veida finansiālai nodevē ir ārkārtīgi liela ietekme uz rīcību un, un, un paradumiem. Bet, protams, ka efektivitāte ir ārkārtīgi svarīga. Mēs e, pilnīgi noteikti, ņemot vērā savu, savu pieredzi, esam gribētu virzīt priekš arī šo priekšlikumu. Vēl. Par ekoloģizāciju un kopējo lauksaimniecības politiku runājot. Komisija savā pieeja ir pieļāvusi virkni izņēmumu pi pirmajā pīlārā, ievērojot tādus brīvus eh, ekoloģizācijas kritērijus, Tā, bet tāpat laikā, lūk, ir visi šie aktivizēšanās eh, priekšnoteikumi. Un droši vien, ka ir vajadzīga arī zinām elastība jo atkarībā no geogrāfiskās atrašanās vietas un topogrāfiskajām īpatnībām valsts ir ļoti dažādas. Eh, protams, ka viedokļi ļoti atšķiras. Īrijas prezidentūrā mēs par to ļoti labi zinām. Un es ar lauksaimniecības ministru pilnīgi noteikti eh, būšu ciešos kontaktos, kā saprotu, Kovanīkungs bija šodien arī šeit pie jums. Viņam katrā ziņā ir tāda slava, ka viņš ļoti rūpējas arī par vidas aizsardzību Un, eh, nu, līdz ar to es gribētu teikt, ka viņš, kā lauksaimniecības ministrs, augstu vērtē šo ekolozācijas procesu. Nu, redzēsim, cik daudz progresu viņš spēs gūs un cik daudz progresu mēs varēsim gūt kopā, lai varētu nonākt pie kompromisa, kas būtu pieņemams pilnīgi visiem. Lepāžas kundze, jūs runājāt par ģēmo Mēs saprotam, ka ir veikti būtiski centieni pēdējā Dānijas prezidentūras laikā, lai pie šiem jautājumiem strādātu, un, protams, par šo jautājumu vienošanos panākt nav viegli. Esam apskatījuši prioritātes šies turpmākiem sešiem mēnesiem, un jāsaka, ne, mēs neredzējām nekādas īpašas liecības par to, ka kaut kādu šādu vienošanos sešu mēnešu laikā varētu panākt. Mums ir 120 darba grupas, kas jau šobrīd izveidotas uh, šim sešu mēnešu periodam, un tāpēc eh, domāju, ka nevarēsim piešķirt prioritāti arī šai jomai. Bet katrā ziņā pilnīgi noteikti paturēšu to uh, sava fokus lokā. Kas attiec uz Kristas klāsas teikto, uh, Un šo ailoku jautājumu mēs esam paredzējuši jau orientēšanās debatas darba grupā padomē, tā lai strādu turpināt darbu pie šī dokumenta. Un ceru, ka jūs saņemsim, tad jūs arī saņemsiet informāciju par gūtiem e, panākumiem. Ulskulgs kundze, mums bija arī padomē sarunas ar Šveici, mēģinot sasaistīt ETS ar līdzīgu veidu schēmām, piemēram, Austrālijā. Mums ir šāda darba grupa. Un cerēsim, ka šādā veidā mēs ETS varēsim tikai un vienīgi stiprināt. Karl. Karls Šliters, mans labais draugs Karls Šliters arī teica, ka mūsu ambīcijas ir ārkārtīgi augstas attiecībā uz viegliem komerctransporta līdzekļiem. Nu, arī jums pašam, kā parlamenta deputātam un šeit darba grupas dalībniekam, ir visas iespējas kaut ko darīt lietas labā. Nu, lai jums veicas, pilnīgi noteikti. Nu, tas, protams, nozīmē arī tikai to, ka nāksies gan dot, gan piekāpties. Nānu referentu referentu, es domāju, pilnīgi noteikti nonāks pie kaut kāda uh, rezultāta, progress jau tiek do, gūts, un es tiešām ceru, ka šis ambīciju līmenis ļaus mums virzīties uz priekšu. Es domāju, vismaz progresu varēsim gūt, ja ne arī darbu nosteikt, jo nozarei ir vajadzība skaidrība, un skaidrība ir vajadzība arī vidas aizsardzības jomā. Un ja mums izdosies panākt turpmāko sešu mēnešu laikā vienošanās, tas būtu lieliski tad visi mums būtu pateicīgi par to, un tas visiem nāk tikai un vienīgi pa labi, tāpēc tiešām ceru, ka lēmumu varēsim paspēt pieņemt. Es pilnībā jums piekrītu tajā, ka Eiropas Savienība nevienmēr ir bijusi tik vienota, kā tai vajadzētu būt starptautiskās konferencēs un globālā mērogā. Mēs tiešām nebūtu ne, neparādījām tādu vienotu fronti, piemēram, Dohā pēdējā brīdī un tā tam nevajadzētu notikt, bet tik un tā tā tas notika. Es ceru, ka mēs varēsim mācīties no šīs kļūdas, un turpmāk, kad dosimies uz starptautiskām konferencēm, tādas lietas neatkārtosies. Tas ir Eiropas Savienības interesēs, un šī mācība, es domāju, Eiropas Savienībai ir jāapgūst. Jo galu galā tad mums ir jā, jārunā ar vienotu balsi, un iepriekš par pieeju arī jāvienojas. Nu, protams, nevienmēr mēs esam viensprāts, bet vismaz par kaut kādu vienotu pieeju mums būtu jāspēj vienoties. Prodīkungs. Jūs arī runājat par plašākām ambīcijām, kas būtu vajadzīgas Eiropas Savienībai attiecībā uz klimatu pārmaiņu apkarošanas jautājumiem. Es katrā ziņā esmu tas, kas pavisam godīgā kārtā cenšas šīs sarunas virzīt uz priekšu, lai redzētu, kāds tad būs šis ambīcija līmenis. Un uh, esmu iesniedz arī darba kārtības jautājumus gan enerģētikas padomē, gan arī citiem. Mm aprīlī lūk būs kārtējā tikšanās. Es ceru, ka tur atspoguļosies šīs ambīcijas. Nu, varbūt tad man izdosies arī noskaidrot, kāds ir atsevišķās individuālās dalībvalstu nostājas un kāda veida ambīcijas līdz ar to var izrietēt kopumā. Jums pilnīgi noteikti ir taisnība, kad jūs sakāt, ka jāsasniedz ir daudz vairāk, bet es domāju, mums vienlaicīgi jāatcerās arī tas, ka ņemot vērā turpmākās starptautiskās sarunas, mēs, protams, esam atbildīgi par, tikai par 11, 12, 13 procentiem no kopējām siltumnīca efekta izraisošajām gāzēm uz pasaules. Mēs jau esam tie labie puikas. Un uh, turpmākie mērķi uh, ir jānosaka, un mums, protams, līderība ir jāizrāda, varbūt pat mazliet vairāk, bet tomēr galu galā, ja mēs pavisam nopietni vēlamies kaut ko panākt, tad jāspēlē līdz arī citiem spēlētājiem, un tas jāpanāk līdz 2015. gadam, jo citādi mēs daudz ko nevarēsim panākt. Tāpat laikā Eiropai ir jāsaglabā arī konkurētspēja visu citu priekšā, kas savukārt nevēlas varbūt īstenot tādas vai citādas vidas aizsardzības noteikumus. Tālāk par šo kopējos, bet sadalīto atbildību klimata pārmaiņu apkurošanas salnām visas Ehm, cerams, ka visas valstis parakstīsies uz šīs saistībām 2015. gadā. Tas, ir, ehm, tas būtu lielisks, tas ir izaicinājums. Mēs darīsim visu, ko varēsim, lai to panākt, bet kā ANO ģenerālsekretārs Dohā teica, ja mēs eh, savāksim visus kopā valstu un valdību vadītājus, tad. tad eh, pilnīgi noteikti eh, par kaut ko runāt varēs. Un es domāju, Irijas premjeras arī tur būs un par visiem šiem jautājumiem runās. Izmaiņas paradumos, ko var ieviest ar eh, naudas nodevu uzlikšanu un kā radīt jaunas ambīcijas, un nu, es domāju, tas ir jautājums, ko mēs esam ļoti uzskatām parādījuši īrijā, nosakot nodevus par plasmasas maisiņiem. Uh, maksu par plasmasas maisiņiem. E, un tas, es domāju, varētu būt saistīts arī ar cita veida nodokļu režīmiem, kā rezultātā iespējams, e, piemēram, vieglo pasaž... E, komerc transporta līdzekļu gadījumā varam mainīt arī lietotāju uzvedību, piemēram, attiecībā uz motoru tilpumu un tā tālāk. Un līdz ar to šobrīd jau pārdošana daudz vairāk vēršas uz zemāku emisiju radošām automašīnām. Un tas tāpēc, ka esam mainījuši šo nodokļu struktūru. Tā ir bijusi, zināmā mērā, motivējoša schēma sabiedrībai, un tas ir tas pareizākais, kā varam rīkoties. Tā mēs varam palīdzēt aizsargāt dabu. Ir daudz un dažādi veidi, kā mēs varam sasniegt ar vidas aizsardzību saistītos mērķus. Un ceru, ka mūsu visu dalību valstu pieredzes ietveros mēs varēsim izmantot daudz un dažādas scenārijas un palielināt ambicio, ambicio, ambiciju līmeni arī tajos dokumentos, ko šeit pieņemam. Un cerams, ka ar rīcību mums izdosies arī parādīt, ka tiešām ambīcijas ir plašākas un lielākas pat ja šobrīd starptautiskā mērogā citas dalība valstis vēl nav iesaistījušās sadarbībā ar mums šai jomā. Paldies, ministra kungs, saka priekšādātājs, liels paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Nu, varu vēlēt jums vienkārši visu to labāko un lai jums panākumi gaidāmajā darbā. Darba katrā ziņā būs ļoti daudz. Uz galda katrā ziņā dokumentu ir daudz, un daudz no tiem ir arī ārkārtīgi izšķirīgi un svarīgi. Un runājot par ETS, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. No tā ir atkarīgi arī, eh, atkarīgs arī mūsu tēls pasaulē. Tas parādīs to, cik spējīgi rīkoties mēs esam. Un jāsaka, te mums visiem ir jāuzņem zinām daļa atbildības, jums no vienas puses, mums parlamentam no otras puses. Esmu pārliecināts, ka kopumā mums tomēr visu šo lietu izdosies pavirzīt pareizajā virzienā. Uh, un kļūdas izdosies labot un uh, soļot tālāk uz priekšu. Kārskaits Florins turklāt arī runāja par to, ka svarīgi pievērsties tam, kāds ir saturs šiem tiesību aktiem un, to, un ka tie ir jāspēj arī atbilstīgi īstenot. Mēs bijām uzaicinājuši arī Štoiberkungu šeit. Arī viņš vēl pievērsīsies šiem jautājumiem. Mēs ar viņu runājam par to veselu pēcpusdienu. Un eh, domāju, ka to vēl arī turpināsim darīt. Nu, ministrs kungs, tātad visu to labāko, lai jums veicas. Ja nu jums ir kādas problēmas vai kaut kas, tad zinat, vienmēr esam gatavi jūs uzklausīt, mums durvis ir jums atvērtas. Un eh, lai jums veicas! So, damit sind wir auch schon. Un tā tad esam pabeiguši šīs dienas darba kārtību. Tiksimies rīt pulkstens desmitos. Un tad strādāsim tālāk ar ETS un šo backloading jautājumu, bet koordinātieks jau pulkstens deviņos. Nu, lai jums liels vakars!